Uh, good afternoon, everybody. Now I got. Labdien visiem. So let's start. Uh, good afternoon, colleagues. Let's start. Sāksim pēcpusdienas sanāksmi. Libi komitejā Mums darba kārtībā ir trīs jautājumi. Pirmkārt, Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināla lietās referents ir Melokums. Tad ir debates par situāciju Ungārijā. Francina Baila kundzes um, klātbūtnē komisijas pārstāvis klāba. Un tad beigās mums ir. Es pamatiesību aģentūras daudzgad nostāsts laikposmam no 2013. gada līdz 2017. gadam vienkārši tā kā komitejas priekšsēdētājs pēcpusdienā nav parlamentā šoreiz, tad es vadīšu šo sanāksmi, bet es gribētu jums sacīt, kā es kā kolēģi no Ungārijas gribētu izteikties par situāciju Ungārijā kā vienkārši deputātu un uh, šo diskusiju laikā došu vārdu vadības grožas Sofija Intveldē. Tā lai nebūtu nekādu <clears throat> problēmu, ja jūs tam piekrītat. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās. Tas ir saistīts ar ļoti svarīgu jautājumu, kā būtu jādarbojas apusēji atzīšanai, izmeklēšanas pasākumu ziņā. Uh, Ehm, ņemot vērā dažādās nacionālās, konstitucionālās un juridiskās tradīcijas krimināla procedūra. Padomi pagājušajā jūnijā, pagājušajā gadu pieņēma vispārēju pieju. Un tālāk, nākošais solis bija decembrī. Šodien Melo kungs eh, referents nāks klājā ar savu ziņojumu um, projektu un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 31. janvāris 2017. Melo kungs vārds jums lūdzu. Um, um- Paldies, priekšsēdētāji! šis temats ir ļoti svarīgi, svarīgs un kā tāds ir ļoti strīdīgs. Mēs zinām, ka Eiropas procesa padziļināšanās paredzēja brīvu cilvēku un preču apriti, taču e, tieslietas ir dalība valstu pārziņa. Un savā ziņā tas šo situāciju padarīja mazāk efektīvi, jo policisti un detektīvi nevar īstenot savu darbu e, citā dalībvalstī. Neskatoties to, mums ir jānodrošina, Eiropa ir tiesiska telpa, jānodrošina tas, ka brīva persona un uh, preču aprite nenozīmē arī noziedzības pieaugumu. Tātad pirmais izaicinājums, ar ko saistīta šī institīva, ir nepieciešama no vienas puses nodrošināt efektīvu kriminālu izmeklēšanu visā, visā Eiropas Savienībā, no otras puses nekādā gadījumā nedrīkst eh, mazināt eh, juridisko jomu kā nacionālo dalību valstu eh, kompetenci un jāņem vērā arī juridiskās vienas atšķirības dažādās dalību valstīs. Kolēģi ar saviem grozījumiem. Es ceru atrisināt daužas, daudzas bažas, kas uh, izskanēja. Es esmu pievērsies šiem jautājumiem. Daudzi kolēģi piekrita daudzos jautājumos, un daudzi kolēģi nāca klajā ar daudziem priekšlikumiem, ko iekļāvu, tas attiec uz eh, tiesnešiem. Kolēģi Tāpaš, tāpat kā es arī bija nobažījušies par šīs institīvas aptvērumu. Mm. To kolēģu labad, kuriem nav vēl izdevies izlasīt šo priekšlikumu, es izsaušu dažas būtiski svarīgas lietas, pamatpunktus. Tas pamatos uz kompetentās juridiskās iestādes. Um, pilnvarām dalībvalsti. Tas ļauj pieņemt dažas eh, krimināla izmeklēšanas pasākumus citās dalībvalstīs pamatojoties uz apusējas atzīšanas principu. Es centos, es nezinu, vai man tas ir izdevies, taču vismaz centos nodrošināt to, lai šī svarīgā apusējas atzīšanas principa īstenošana uh, nebūtu pretrunā konstitucionālām vai juridiskām atšķirībām, jo, ja noteiktu tā, tad visam principām vispār nebūtu jēgas. Daudzi kolēģi sākumā bija nobažojušies, vismaz sākumā, ka katrā dalība valstī tiesu iestāde varētu iejaukties kādā brīdī. Es domāju, mums izdevies šo strīdīgo jautājumu atrisināt policija var pieprasīt, lai izmeklīšana notiek citā dalībvalstī vai arī citā dalībvalstī iegūtas liecības deku, dokumenti nevar tikt nosūtīt uz citu dalībvalsti bez kādas augstākas iestādes atļaujas. Te ir arī uzskaitīti atteikuma iemesli, un tā mērķis ir aizsargāt dalībvalstis no uh, konstitucionālās kārtības pārkāpumiem vai uh, juridiskās tiesiskās sistēmas pārkāpumiem. Mm, sniegšu vienu piemēru. Vishrestomātiskākais uh, piemērs būtu tāds uh, dubult apdraudējuma princips. Tas ir pamatprincips. Nevienu nevar uh, divreiz uh, vest tiesas priekšā par to pašu noziegumu nebisinīdēm princips. Tātad tas būtu viens no, attaisno, no atteikuma pamatiem. Otrakārt ir pienākums īstenot pieprasījumu. Ja noziegums vienā valstī netiek uzskatīts par noziedzīgu pārdarījumu citā valstī, tā mēdz būt. Tas nozīmē, ka otrā valsts var atteikties no izmeklēšanas, īstenošanas vai liecības sniegšanas. Tad vēl ir teritorija, teritorialitātes princips. Tas attiecas gadījumiem, kad uh, noziedzīgais nodarījums ir noticis vienā valstī, un te ir jā, jāievēro otrās dalībvalsts pienākumu. Tātad te ir runa par dažādu juridis, ru, jurisdikciju ievērošanu dažādās valstīs. No Ziemeļvalstu kolēģiem nāca priekšlikums par jebko, kas ierobežo runas vai iz, izpausmes vai preses brīvību. Te ir runa par tādām valstīm kā Zviedrija, piemēram. Tā jā, šie noteikumi ir ļoti skaidri un specifiski izklāstīti. Tātad eh, šādi ir noteikumi, ja pamatiesības, kas ir uzskaitīts pamatiesību hartā vai Eiropas Savienības cilvēktiesību hartā vai tādos gadījumos, kad uh, pasākumu nav, uh, pasākumu ir uh, pieprasījis tiesnis, tad uh, šis pieprasījums ir jāizpilda obligātā kārtā, nodrošinot, ka pamatiesības tiek ievērots un arī tiek ievērots katras dalībvalsts konstitūcijas. Um, nobeigumā par termiņiem. Uh, grafikiem. Tam ir jābūt skaidri noteikuma. Noteiktam, ja šādi termiņi nav noteikti, tad krimināla izmeklēšana zaudē savu jēgu. Ja liecības nevar iegūt noteiktajos termiņos, šiem termiņiem jābūt saprātīgiem, protams, ka te var runāt par pārobežu noziegumiem. Uh, Un tādos gadienos eh, pieprasot eh, liecības, pierādījumus, eh, netika ievēroti termiņi, tad visa izmeklēšana nevainagojās ar panākumiem. Pasākumi ir jāizvērš pēc iespējas ātrāk, termiņš ir 30 dienas kopš pieprasījuma saņemšanas, tātad šai laikā jāsniedz atbildi. Uh, Taču saņēmēji valsts var pieprasīt, lai šis e, termiņš tiktu pagarināts, ja tas ir pamatots. Priekšstādātājs kundze, es domāju, ar to tad savu izklāstes varētu beigt. Es tiešām esmu interesēts uzklausīt kolēģu viedokļus. Īpaši mani interesē ēnu referenti un padomis un komisijas pārstāv viedokļi. Es ceru, ka šis projekts vainagosies panākumiem, jo tas tiešām nāktu par labu apkarojot noziedzību visā Eiropā. Paldies, Malo kungs, turpin priekšsādāt. Pirms dodu vārdu kolēģiem šajās diskusijās. Eh, jautāju padomai vai komisijai, vai viņi vēlas izteikties padomu, lūdzu. Yes, uh, thank you, man. Jā, paldies, priekšsādātāji. Kā jūs minējāt? padome panāca vispārējo pieeju par šo jautājumu mūsu padomas decembra sanāksmē, un mēs tiešām ceram sākt sarunas par šo tematu pēc vispēc ātrāk. Mēs tikai tagad saņēmām ziņojumu projektu no referenta, tas notika vakar, taču no pirmās uzmetiena mūsu viedoklis ir ļoti pozitīvs. Mēs redzam, ka ziņojumā ir daži svarīgi elementi, kas atbilst mūsu padomē noritējušajām sarunām. Tas attiec, piemēram, uz proporcionalitātes pārbaudas iekļaušanu un izdošanas valsts uh, pienākums uh, pierādīt, ka šāda rīkojuma izdošana ir nepieciešama. Un tāds atbilst mūsu vispārējai pieejai, par kur vienā mēs decembrī Un tad vēl arī priekšlikumi tiesisko mm, aizstāvības līdzekļu pieejai. Tas saistīs arī ar citiem tematiem. Iespējams, ka mums būs jāstrādā tālāk. Referents tagad savā runā pieminēja eh, tiesu iestāžu iesaistes problemātiku. Iespējams, ka te mums būs jāpiestrādā vairāk. Un tad vēl arī papildu pamats atteikumam, piemēram, attiecoties uz dubultsodāmību. Taču visumā mēs padomā šo, padomē šo ziņojumu projektu augstu vērtējam un vēlamies piedalīties sarunās par šo tematu pēc iespējas drīzākā nākotnē. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāji! Tagad vēršos pie komisijas, vai gribat izteikties, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas vārdā es gribu pateikties Melo kungam, referentam. Vēl es gribētu norādīt, ka mēs tāpat kā prezidentūra uzskatām, ka šis ziņojums ir labs pamats eh, diskusijām starp abām institūcijām šajā koplēmuma procedūrā. Komisija piekrīt Melo kungam tai ziņā, ka Eiropas izmeklēšanas rīkojums ir svarīgs, lai uzlabotu sadarbību krimināllietās. Un tas arī veido reālu tiesiskumu telpu Eiropā. Tādā veidā tas atbild uz pašreizējās um, organizētās uh, noziedzības mesto izaicinājumu. Pamats ir apusēja uzticēšanās uh, krimināllietās, krimināllietu izskatīšanās starp dalībvalstīm. Eiropas izmeklēšanas rīkojums ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu labu kriminālu procesu norisi. Prokuroriem, tiesnešiem Eiropā mūsdienās jāstrādā ar viens ciešāk, lai aizsargātu iedzīvotājs un uh, upu, atjaunot upuru un tiesības. Eiropas komisija uzskata, ka sadarbībai krimināllietās, lai Eiropas izmeklēšanas rīkojums būtu efektīvs un moderns, Eh, piemēram, tiktu ievērēti attiecīgie termiņi, kurus piemin eh, referents rešu sadarbībai, jābūt eh, pēc iespējas um, regulārākai, gludākai. Un uh, pat labam uh, dalību valstīm ir iespēja sadarboties vai nē, kā viņām pašām patīk. Taču apusēja atzīšana balstās uz uh, apusēju cieņu, uz uh, kopīgiem kritērijiem, kā pamatiesības, piemēram. Eiropas izmeklēšanas rīkums, ko viena dalība valsts nosūta citai dalību valstī, ļauj šo rīkojumu atzīt uh, pēc iespējas automātiskāk, bez lielas aizķeršanās, protams, neskarot uh, Um, cilvēku, uz kur tas attiec pamatiesības. Te arī paredzēta īpaši pasākuma ceturtajā sadaļā par izmeklēšanas pasākumiem. Bez tādiem mēs šodien nevaram iztikt. Tas, piemēram, attiecas uh, uz uh, informāciju par bankas kontu. Nobeigumā gribētu sacīt, ka komisija pilnīgi atbalsta referenta viedokli, ka jāievēro ir uh, Uh, apsūdzētās personas, pret kur tiek izdots Eiropas izmeklēšanas rīkojums procedurālās tiesības. Komisija šai ziņā grib atgādināt, ka visi eiro procedūras uh, uh, ceļakārtas pasākumi, arī advokātu direktīvas noteikumi paredz um, noteikt konkrētas procedurālas tiesības, uz kurām balstīsies arī Eiropas izmeklēšanas rīkojums. Šajā tekstā ir uh, vispārējais uh, panākts labs uh, līdzsvars mūsu kopējai tiesiskuma telpai. Paldies! Paldies, turpina priekšstādātāji. Tagad došu vārdu kolēģiem. Sāksim diskusijas. Mm, ir pieteikušies seši cilvēki - Rošas, Albrechts, Koelho, Fos, Intvelds kundze. Uh, Kročeta kungs, vārds jums. Grācie. Um... Paldies. Um, ņemot vērā to, ka mūsu kolēģes ziņojums ir radījis uh, dažas uh, domstarpības. Uh, mūsu zālē ir Albrecht kungs un es, kurus uh, uztrauc jautājums par virkni garantiju, it īpaši runājot par mūsu pilsoņu tiesību aizsardzību. Tas, mūsuprāt, tiešām ir ļoti svarīgs uh, šā jautājuma aspekts. Runājot par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, mēs uzskatām, ka tāds tiešām ir nepieciešams. Un, protams, ir ļoti labi, ka uh, padomi nāk uz klajā šādu priekšlikumu. Uh, Protams, daudzus noziegumus nav iespējams izmeklēt tādēļ, ka netiek īstenot pietiekama sadarbības starp dažādu valstu policijas un tiesu iestādēm. Līdz ar to šeit tiek veidota jauna juridiska struktūra, kā to norādīja Melokungs, balstoties uz savstarpējas atzīšanas principu. Uh, katra valsts atzīst, ka citas valsts rīkojas pareizi. Jau no paša sākuma mēs varbūt esam šajā jautājumā gājuši pārāk tālu. Pamatojums eh, padomes dokumentā negarantē eh, visos gadījumos mūsu pilsoņu tiesību ievērošanu. Uh, tā skaitā pamatstiesību ievērošanu, jo mēs uh, jau zinām, ka uh, šo tiesību ievērošana nav vienlīdz nodrošināta visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Palūkosimies, ko raksta prese, piemēram, kas notiek šobrīd Ungārijā. Tas mums rāda bāžas par Eiropas vērtību uh, respektēšanu. Un ja mēs, piemēram, saņemsim šādu izmeklēšanas rīkojumu no Ungārijas, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības pilsoņu un citu valstu pilsoņu pamatiesībām, kā rīkoties tad? Es redzu, ka Melo kungs šeit ir ieviesis papildinājums, bet es domāju, ka daži punkti būtu vēl stingrāk. Uh, jāformulē. Jau no paša sākuma mēs prasījām, lai izmeklēšanas rīkojumu izdotu tiesa. Tiesu varas iestāde. Tas nevar būt vienkārši kāds policists, kurš vien, no vienas valsts lūdz uh, citas valsts policijas palīdzību, apējot tiesas. Ja mēs tā rīkotos, mēs nonāktu līdz policis, policijiskai valstī un tā vairs nebūtu uh, sadarbība tieslietās. Tādējādi mēs pārkāptu Eiropas uh, pilsoņu pamatiesības. Tātad tieši uh, tiesnesim ir jāizskata uh, prasība par izmeklēšanas rīkojumu izdošanu. Nākošais jautājums, kas šo rīkojumu īsteno? Piemēram, Kas notiks tad, ja šis uh, nodarījums nav uh, sodāms tajā valstī, kurai šis rīkojums ir nosūtīts. Tad vai šos jautājumus izlēma balstoties uz starptautisko tiesību aktiem vai uh, attiecīgās dalību valsts akti, ak, tiesību aktiem vai pēc Eiropas uh, Savienības vērtību sistēmas. Katrā gadījumā šāds lēmums ir jāizlem tiesnesim, kurš sniedz pamatojumu, kādēļ lēmums ir pieņemts, jo pretējā gadījumā politiskās uh, varas uh, pārstāvi varētu pārsniegt savas pilnvaras. Ir ļoti būtiski neaizmirst par uh, to personu tiesībām, pret, kuriem, pret kurām ir vērsta izmeklēšana. Eh, protams, eh, vēl viens jautājums, kas nav noskaidrots, ir tas, ja kāds, piemēram, apstrīd šādu izmeklēšanu, kas ir uzsākta. Piemēram, ja Ungārijā ir uzsākta izmeklēšana par kādu, un tagad šīs eh, rīkojums tiek nosādīts apvienotāja karalistē, tad situācija varētu būt diezgan sarežģīta. Vienmēr mēs runājam par tiesībām uz juridisko palīdzību, bet visiem uh, Eh, pilsoņiem ir jābūt vienlīdzīgiem likumu priekšā. Es, protams, atbalstu to, lai tiesām būtu arī sauc vārds sakām šajās lietās. Ir eh, tādi noziegumi, eh, kuru izdarītājus mums vajadzētu tiešām ieslodzīt un atslēgu pazaudēt, bet mēs nedrīkstam aizmirst par cilvēku tiesībām. Un jāgarantē šo tiesību ievērošana. Mums ir jāno, jāgarantē maksimāla sadarbība. Mēs augstu vērtējam padomas iniciatīvu, mēs atzīstam, ka referents ir labi strādājis, bet tomēr vēl ir daži jautājumi, kas ir saistīti ar pamattiesībām un pamatbrīvībām, kas jāieraksta šajā ziņojumā. Tagad vārds Albrecht kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Tomēr runāšu vācu valodā. Paldies Melo kungam par sagatavoto ziņojumu. Tas ir uh, vērtīgs, uh, labi pārdomāts, un patiešām ir ļoti jauki, ka mēs šodien par to varam diskutēt, jo padome jau uh, eh, vēd sārunas, padomēji beidzot ir jāpanāk vienošanās, un, protams, arī parlamentam ir jāizstrādā sava pozīcija, un padomēji tā arī jādara zināma. Es gribēju arī pateikt, ka man ļoti veiksmīgi šķiet tas, ka ir pieminēts nevis ed idem, teritorialātes un proporcionalitātes princips. Tas viss man šķiet ļoti veiksmīgi. Vēl dažas piezīmes, par ko mums vēl vajadzētu apspriesties. Kračetes kungs jau šo to minēja, manuprāt. Runājot par proporcionalitāti un pamatiesībām, mums šeit noteikti tekstu vēl vajadzētu papildināt un varētu vēl šeit pievienot vienu uh, rindkopu par um, tādiem mazākiem noziegumiem, netik smagiem noziegumiem. Uh, kas nav varbūt iekļauts šajā likumdošanas paketē, jo joprojām mēs sastopamies ar tādām vispārīgām problēmām. Mēs par to esam runājuši, proti, eh, ka eh, minimālie standarti un savstarpējā atzīšana vēl nav īstenot par 100%, un ja mēs runājam par izmeklēšanas orderi, tad uh, vajadzētu koncentrēties uz vienu ļoti šauru ierobežotu jomu un runājot arī par um, izraidīšanu, izraidīšanas eh, iemesliem, eh, kādē, eh, par noraidīšanas iemesliem, kādēļ kādu prasību valsts var noma, noraidīt, tad vajadzētu smalkāk paskaidrot iemeslus. Bet, protams, proporcionalitātes princips arī jāņem vērā. Par to noteikti vēl vajadzētu diskutēt. Papildus tam runājot par delikātiem uh, izmeklēšanas pasākumiem, piemēram, telefonu sarunu noklausīšanās, mums patiešām vajadzētu saprast, vai to vajadzētu iekļaut šajā aptvērumā, bet uh, varbūt to vajadzētu pieminēt tomēr uh, citā kontekstā, jo runājot par telefona uh, sarunu noklausīšanos, uh, juridiskā bāze ir ļoti ierobežota, mums te gandrīz nav nekādu manevrēšanas iespēju. Tālāk, savstarpējā atzīšana, ja mēs runājam par neproblemātiskiem jautājumiem, ja proporcionalitāte ir ievērota, mēs šādus pasākums noteikti vēlamies ieviest, domāju, esam vienas prātis un gribēju eh, padomei un dalību valstīm pateikt, ka ir nepieciešams ieviest eh, kopīgus vienotus minimālos standartus. Un parlamentam ir jāraida uh, spēcīgs signāls, ka mēs vēlamies šāds pasākums, mēs vēlamies uh, izmeklēšanas orderi, bet mēs vēlamies, lai tiktu izstrādāti šie minimālie standarti, tālāk um, advokātu pakalpojumu izmantošana. Protams, uh, izmeklēšanas orders ir svarīgs instruments, un ja mēs runājam par juristiem, par um, advokātiem, apmaiņa ar informāciju, protams, ir ļoti svarīga procedūra. Uh, Un, protams, arī aizstāvjiem vajadzētu baudīt tieši tādas pašas tiesības. Tādēļ vajadzētu padomāt par nepieciešamo līdzsvaru. Lielas paldies par veikto darbu, un es ceru, ka beigās mēs varēsim vienoties par kopīgu pozīciju. Paldies! Sorry, Brons. Thank you. Brons. Varbūt, ka esmu kaut ko pārpratis, bet šo pēcpusdienu mums informē, ka ja šis pārkāpums, par ko ir saņemts sūdzība otrā valstī, nav uzskatāms par uh, sodāmu, tad šī valsts var atteikties izpildīt uh, izmeklēšanas rīkojumu. Bet šķiet, ka tas uh, ir pretrunā ar Eiropas aresta rīkojumu, uh, kurš uh, ir jāizpilda otrajā valstī, pat ja šis nodarījums netiek uzskatīts par sodāmu minētajā valstī. Es gribētu zināt, vai šī pretruna ir apzināta, jo tādā gadījumā pirmās valsts uh, varas iestādes var izdot āresta rīkojumu, uh, par uh, nodarījumu, kas vienā valstī ir noziegums, bet otrā nav, bet tai pašā laikā pirmā valsts nevar lūgt, lai otrā valsts izmeklētu šo nodarījumu, kas palīdzētu noskaidrot, vai šis nodarījums ir noziedzīgs vai nav. Ja valsts, ja persona tiek arestēta un izrā, izdota no tās valsts, kurā šis pārkāpums nav sodāms uz otru valsti, bet tai pašā laikā nevar veikt izmeklēšanu. Tad iznāk, ka persona var izdot vienai valstī par nodarījumu, kas nav stodām šai valstī, bet tai pašā laikā šo nodarījumu nav iespējams izmeklēt. Paldies, Bronskungs, tagad vārds Koelio kungam. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, queria apoiar este. Paldies, priekšsēdētāji. Deputado Nuno Melo. Uh, eh, Es vēlētos atbalstīt nu no melo paustās bāžas un uh, par to, vai mēs uh, virzamies pietiekām strauju uz priekšu tiesību sadarbības jomā. Tiesiskā sadarbības jomā mums ir vajadzīga ne tikai Eiropa, kurā ir kopīga drošība, bet kurā notiek arī tiesiskā sadarbība. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu ar um, arestrīkojumu. Ar Nedaudz esam pavirzījušies uz priekšu procedūru, procesuālo tiesību jautājumā, un tagad mēs uh, nostiprinām to, ko Eiropas uh, komisijas pārstāvs nosauc par pamatakmeni, proti savstarpējo uzticēšanos. Uh, Melokungs tiešām ir labi strādājis pie šī ziņojuma, viņš ir uzklausījis mūsu bāžas, mūsu vēlmi pastiprināt sadarbību kriminālu tiesību jautājumā. Liels, eh, liela problēma ir leģitimitāte, un tā ir saistīta arī ar pilsoņu tiesību aizsardzību. Un šis jautājums ir ļoti labi atspoguļots ziņojumā. Es augstu vērtēju atsaucis uz Eiropas pamattiesību hartu. Un, kā to norādīja Kručetas kungs un citi, ka obligāti ir jāsaista, jāiesaista arī tiesu iestādes šajā procesā. Uh, Manuprāt, priekšsēdētājs kundze, mēs esam uh, labi uzsākuši šo darbu. Jautājums tiek izskatīts koplēmumu procedūrā, un es domāju, ka mums vēl daudz būs jāstrādā, lai tuvinātu padomus un parlamentu nostājas. Tagad Fossa kungs lūdzu. Ich freue mich über Esmu gandarīts lasīt tik ambiciozu ziņojumu. Vēlējos pateikties eh, Melokungam, ka viņš ir strādājis pie tik nozīmīga temata mm, - krimināla kodeksa eh, harmonizācijas, un eh, ziņojumu vērtēju ļoti augstu. Protams, man nebija pietiekam daudz laika tekstu izlasīt pilnībā. Uh, Bet eh, man ir varbūt dažas eh, uzslavas vai varbūt daži tādi labvēlīgi ieteikumi. Pirmām kārtām domāju atsauce uz eh, atšķirīgām tiesiskajām regulām un dažādu tradīciju ievērošanu dalību valstīs. Ir ļoti labi, ka tāda atsauce ir ievietota tekstā un Jans Filips runāja par proporcionalitātes eh, pārbaudīšanu un par to, eh, kurā brīdī ir jāpiemēro šīs izmeklēšanas norīkojums. Tālāk 5a eh, apsvērumos tas ir minēts, un šādas prasības ir spēkā vairākās dalību valstīs. Tālāk eh, valstī, kurā notiek izmeklēšana, ir jāizmanto proporcionalitātes princips, un es runātu arī par to, ka 8. panta pirmajā apakšpunktā vajadzētu ievietot atsaucu uz 5a punktu. Tāpat esmu priecīgs par to, ka šeit ir eh, atsaucu uz tiesneša atrunu. Uh, un 17. Eh, grozījumā minētās izmaksas. Um, eh, eh, es domāju, arī ir veiksmīgs princips, un tālāk vai nu mēs runājam par to, kādu iemeslu pēc izmeklēšanas orders ir atteikts. Domāju, ka minētie iemesli ir pietiekami labi, 3, 7 vai uh, 10. pantā minētie atteikumi iemesli varbūt būtu vēlreiz uh, smalkāk jāizskata. Un, protams, mums ir jārunā arī par savstarpējās atzīšanas principu, bet ja tiek uh, atteikts izskatīt kādu lietu, tad. Uh, Proporcionalitātes uh, princips netiek pietiekami spēcīgi ņemts vērā. Protams, mums ir jāņem vērā arī uh, pamatiesību harta un atteikuma iemesls citreiz varbūt nav atbilstīgs, bet uh, noteikti mums vajadzētu padomāt par labāku formulējumu. Tālāk, runājot par grozījumu iesniegšanas termiņu. Uh, Es uh, dzirdēju, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 31. janvārim. Es zinu, ka šis termiņš varbūt ir pat garāks nekā citu ziņojumu gadījumā, bet mēs runājam par ļoti nopietnu, apjomīgu, delikātu priekšlikumu. Tādēļ mums vajadzētu šim darbam atvēlēt vairāk laika. Un tad, kad mums būs nākamā viedokļu apmaiņa Tātad vajadzētu paredzēt vēl vienu viedokļu apmaiņu, lai tad, kad mēs būsim rūpīgāk iepazinušies ar tekstu, mēs varētu vēlreiz satikties un to visu pārunāt. Tādēļ es lūgtu pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu un būtu par to ļoti pateicīgs. Paldies! Thank you, Mr. Foss. Um... Paldies, Foss kungs! Nākošā runātāja Intveltas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man lūdza mūsu ēna referents Sāra Lutforde darītie, dalīties ar jums pārdomās. Uh, un man vienkārši jānolasa viņas uh, sagatavotais dokuments. Viņa principā atbalsta šo priekšlikumu, bet norāda, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem un jāpalūkojas uz mūsu pieredzi ar Eiropas uh, aresta rīkojumu, kas bija sākotnēji ļoti laba ideja, bet beigās izrādījās, ka ir daudz vairāk šķēršņu problēmu nekā sākotnēji bijām domājuši. Lutvārds kundze arī uzsver, ka priekšlikumus varētu uzlabot, vairāk akcentējot un um, paredzot lielākas tiesības aizdomās turētājiem, runājot par procesuālām tiesībām un arī runājot uh, par jauno direktīvu par uh, cietušo tiesību aizsardzību. Tāpat uh, Lutvārds kundze uzskata, ka atteikuma pamatiem ir jābūt pietiekam plašiem un ka uh, Uh, delikātos jautājumos ir uh, nepieciešams sīkāka apspriešana un ka ir jānorāda jebkādas slepenas izmeklēšanas, pārtvēršanas un tam līdzīgi pasākumu iespējas. Um, izmeklēšanas rīkojuma izdošana. Lutfords kundzes domām 22. grozījums attiecībā uz izpildu iestādi, ka tai jābūt tiesis, tiesu iestādē, ka tas ir par daudz. Ja jau uh, šāda rīkojuma izdevēja iestāde ir tiesa iestāde. Tālāk viņa atbalsta uh, referenta ierosinājumu iesniegt, iekļaut uh, klasisko pamatu atteikumam ir uh, šis um, nebisin idem, jeb ka divreiz nevar sodīt par vienu un to pašu noziegumu. Un visbeidzot, uh, viņa norāda, ka referents ir uzlabojas 13. pāntu par tiesības aizsardzības līdzekļiem iespaidojoties no aresta rīkojuma direktīvas. Mums jāpadomā, vai nebūtu vēl uh, iespējami turpmāk uzlabojumi kā aizsardzības advokātam uh, būtu tiesības pieprasīt, ie, iespēja iepazīties ar pierādījumiem, kas ir nosūtīti saskaņā ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumu. Ludfords kundzei vēl ir citi punkti, bet es uh, šobrīd beigšu, viņi varēs apspriest šos jautājumus vairāk ar mūsu referenti. Priekšsēdētāji, tā kā vairāk neviens nav lūdzis vārdu, tad es došu atkal vārdu referentam Melo kungam. Mr. Mel, uh... Um. Kručētas, Kručēto kungs. Es vēlētos atbalstīt nu pat izteikto priekšlikumu pagarināt termiņu grozījumu iesniegšanai. Manu prāt, 31. datums jau ir pārāk tuvu, varbūt mēs varētu noteikt termiņu līdz 3. februārim, jo 31. ir otrdiena, un ja tas būtu 3. februārs, tad mums būtu vēl mūsu rīcībā vesela nedēļa, lai kaut ko paveiktu. Es domāju, ka tas būtu labs ierosinājums priekšsādātāji. Pirms dodu vārdu Melokungam, jāsaka, sekretariāts mani informēja, ka ir iespējams pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu, un deputāti par to tiks informēti pa e-pastu, ja jūs atbalstīsiet šādu ierosinājumu. Tagad vārds Melokungam. Paldies, priekšsādātāji. Sirsnīgi pateicos kolēģiem šķiet, ka ir vispārēja vienprātība jautājumā par to, uh, par šo priekšlikumu, un šķiet, ka ir arī tuvināšanās vērojama starp komisijas un padomas viedokli. Krūčets kungs da, dokuments tika nesen e, izplatīts, un uh, jāsaka, daudz jūsu ieteikumu jau ir iekļauti grozījumos, ka izdevēja iestāde šajā gadījumā ir, piemēram, tiesu iestāde. Tālāk eh, runājot par policijas iestāžu eh, iespējām eh, vērsties pie citas valsts iestādēm. Arī par to ir grozījumi tālāk par to, kas nosaka uh, vai uh, šis nodarījums vienā valstī ir noziegums un vai uh, tas tāds nav. Otrā, mm, ja to dara izpild valsts, ja šajā valstī tas nav noziedzīgs nodarījums, tad uh, tā atsakās izpildīt šo rīkojumu. Ja nodarījums izpildītāji valstī nav noziedzīgs nodarījums, tad tā atsakās izpildīt šo rīkojumu. Es pats esmu uh, jurists pēc izglītības un ļoti labi apzinos uh, nepieciešamību apsūdzētajam nodrošināt tiesisko pārstāvību un aizsardzību. Un par to ir runa 13. pantā. Aizdomās, turētā, aizdomās turētais var pārsūdzēt šo lēmumu. Tas arī ir paredzēts, un Intvelds kundze runāja par uh, advokātu tiesībām. Iesniegt pieprasījums par to ir runa 13. pantā tālāk gan rīkojuma izdevējas, gan izpildītāja valsts iestādēm ir jāsniedz nepieciešamā informācija, lai varētu iztenot apsūdzētāju savas apelācijas tiesības. Līdz ar to pamatdomē ir tāda, ka ir jānovērš jau kāda patvaļa, lai uh, šīs personas, uz, par ko ir izdots izmeklēšanas rīkojums, varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību abās valstīs. Es pateicos uh, visiem kolēģiem par ieteikumiem, Albrecht kungam arī. Viņa minētais piemērs atteikumam ir uh, ļoti pamatots, ja, piemēram, Portugāles tiesnesis vēršas pie Vācijas varas iestādēm ar prasību uh, bet uh, šis nodarījums Vācijā netiek uzskatīts par noziedzīgu nodarījumu, tad Vācija var atteikt uh, š, izpildīt šo rīkojumu. Bronskungs sasaistīja uh, izdoš, personas izdošanu un kriminālu izmeklēšanas uh, uh pasākumus. Es pieņem, ka jūs uh, nekritizējat tās valstis, kuras uh, uh, atsakās izpildīt izmeklēšanas rīkojumus, ja šis nodarījums nav krimināls sodāms attiecīgajā valstī. Un tas pats ir sakāms par personas izdošanu arī. Šādos gadījumos valsts var atteikties izdot aizdomās turamās personas. Piemēram, Portugāli uh, neizdos uh, kādu pilsoni krimināla vajāšanai, ja uh, šis uh, nodarījums Portugālē nav kriminālsodāms, bet varbūt arī tā kā abās valstīs šis nodarījums ir kriminālsodāms, bet, piemēram, ja ASV vēršas ar šādu prasību, uh, Tāpat Portugāla neizdos pilsoņus tādām valstīm, kur par attiecīgi, kur spēkā ir nāves sots. Līdz ar to ir, eh, protams, atšķirības starp valstīm, un, ja izpildītāja valsti izmeklēšanas rīkojums eh, netiek, ar, var netikt izpildīts, ja šajā valstī nodarījums nav krimināls sodāms. Varbūt mēs varam uh, dažus jautājumus uh, precizēt arī uh, vēlāk. Tagad par grozījumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu. Es domāju, ka tas visiem mums nāktu par labu. Tas mums visiem palīdzētu arī sagatavot uh, tādu dokumentu, kas pilnībā ņemtu vērā mūsu valstu konstitucionālo sistēmu, uh, un man nav nekādu iebildumu pret Kručets e, kungierosinājumu. Paldies, Melākungs saka priekšsēdētāji. Tagad došu, pievērsīšos mūsu šīs pēcpusdienas sēdes otrajam darba kārtības punktam, proti tas ir situācija Ungārijā. Mūsu vidu e, ir Fransuāza Lebāja, kura mūs informēs par šo jautājumu. Viņa ir uh, tiesiskuma ģenerāla direktore Eiropas komisijā un uh, ir uh, atbildīga par situācijas izmeklēšanu Ungārijā. Šo jautājumu mēs šo pēcpusdienu izskatām pēc sociālista grupas un citu politisko grupu lūguma. Līdz ar to es vispirms došu vārdu Lebails kundzei un pēc tam uh, Uh, tiem deputātiem, kuri uzstājas politisko grupu vārdā, un pēc tam došu vārdu atsevišķiem deputātiem. Uh, priekšsēdētājs kundze, gribu uh, lūgt jūs man dot vārdu, jo es esmu neatkarīga cilvēku tiesību advokāte Ungārijā. Jāsaka priekšsēdētāji, bet uh, es došu vispirms vārdu Eiropas komisijas pārstāvē, lai viņi mūs informētu par Eiropas komisijas nostāju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Domāju, Eh, ka jau pašā sākumā ir jāpaziņo, komisija darbojās eh, ļoti efektīvi, un eh, pat bija pirmā institūcija, kas sāka kaut ko darīt lietas labā, pat pirms šie likumi ieraudzīja dienas gaismu. Un tie ir likumi, kas groza Ungārijas konstitūciju. Protams, ka komisija uh, Eh, runā par leģitimitāti. Mēs eh, raugāmies to visu no juridiska aspekta. Komisija, protams, ir līgumu sargātāji un tādēļ mēs izvērtējam eh, to, cik liela ir Ungārijas likuma atbilstība Eiropas Savienības likuma došanai. Viceprezidente Redinga Par to jau runāja decembrī. Viņa Ungārijas tieslietu ministram nosūtīja vēstuli, kurā viņa pauda galvenās raizes. Pirmām kārtām viņa runāja par tieslietu jomu, un tā ir joma, ko es arī galvenokārt uzsvēršu savā runā proti e, viņa norādīja uz prokuroru un tiesnešu pensionēšanās vecumu. Jaunā Ungārijas konstitūcija paredz, ka izņemot eh, Mēs, uh... tiesas priekšsēdētāju e, tiesneši un um, prokurori nedrīkst palikt darbā ilgāk par 62 gadiem, bet kādreiz viņi strādāja līdz 70 gadu vecumam. Tagad šis pensionāšanās vecums ir samazināts uz 62 gadiem. Tas uh, tiešā veidā ietekmēs 374 tiesnešus, kas kam vajadzētu normāli iet pensijā 31. decembrī šī gada beigās, tātad 2012. gadā. Mēs uh, tagad vērtējam, vai uh, šis likums ir atbilstīgs uh, vien līdztiesīgas darbā pieņemšanas un pensionēšanās direktīvai, un vai šis likums nav diskriminējošs. Un ja diskriminācija ir konstatēta, tad Eh, tā ir jātaisno, jāpamato proporcionāli un legāli. Ja mēs runājam par Ungārijas likumiem, situācija nav proporcionāla un. From... Valdība pat eh, sākumā teica, ka pensionēšanās vecumu pagarinās no 62 līdz 65 gadiem.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 Okay. Uh, is it better? Then I would be glad to offer it to Madame Labai. Diemžēl joprojām ir tehniski traucējumi, kas uh, tūkiem uh, gandrīz nedod nekādu iespēju iztūkot runāto.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 So again, what um, I was saying that the Commission is uh, looking at. Uh... Gribēju pateikt, ka komisija ļoti uzmanīgi seko tam, kā Ungārijā tiek īstenot likumu un vai šie Ungārijas likumi atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Un mēs, protams, galvenokārt vērtējam visu no tieslietu viedokļu, jo es tieši pārstāvu ties, tiesiskumu ģenerāla direktorātu. Tātad mēs to aplūkojam no trim dažādiem redzespunktiem. Pirmām kārtām runājot par prokuroru un tiesnešu pensionēšanās vecumu, mums ir uh, uzmanīgi jāvēro, vai šie pasākumi, kas pensionēšanās vecumu pamazinā, samazinā no 70 uz 62 gadiem, ir saskaņā ar vienlīdzīgu attieksmi darba tirgu, ar, eh, tātad ar šo direktīvu par vienlīdzīgu attieksmi darba tirgu, un vai tas nenoved pie konkrētas uh, darba ņēmē grupas uh, diskriminācijas jo vienu brīdi pat tika uh, runāts, ka pensionēšanās vecums īstenībā ir jāpagarina no 62 uz 65 gadiem. Tātad 274 tiesneši uh, tagad būs spiesti iet pensijā 31. decembrī šī gada beigās. Nu, tas uh, ir viens no faktiem, kas mums radīja bažas. Uh, Otrs fakts eh, vai iemesls, kas mums radīja raizes, bija uh, tieslietu sistēmas neatkarība. Uh, tieslietu uh, iestādes uh, direktors vērtēja to, kā funkcionē tiesības, tika pieņemts vairāk lēmumu attiecībā uz budžetu, personālu un tā tālāk. Un uh, Šis ir cilvēks, kas pieņem visus nozīmīgos lēmumus tieslietu jomā, netiek pieņemti tādi kopīgi lēmumi par tiesu operatīvo pārvaldību. Papildus tam kādreizējais augstākais tiesas priekšsēdētājs, kas 2009. gadā tika ka ievēlēts uz sešiem gadiem viņa pilnvaru laiks beidzās 2011. gada beigās. Citi E, bijušie tiesneši, kas darbojās augstākajā tiesā, joprojām turpina darboties, nestoties to, ka viņa pilnvaru termiņš ir beidzies e, saskaņā ar jauno likumu, kas ievieš izmaiņas tiesu darbībā. Protams, ja vara ir koncentrēta vienās rokās vai ļoti ierobežot cilvēku skaita rokās, e, augstākās uh, tiesas priekšsēdētāja neatkarība izraisa šaubas, un tādas pašas šaubas izraisa arī visas tieslietu sistēmas neatkarīga. Mēs runājam par 47. pamatiesību hartas pantu, kas arī ir jāpiemēro, un mēs neesam īsti pārliecināti, vai Ungārija to ir ievērojusi ieviešot jaunos likumus, jo 47. pantā ir teikts, ka jebkura cilvēka tiesības, um, ko garantē Eiropas Savienība, ir tikušas pārkāptas, ja viņš nevar stāties neatkarīgas tiesas priekšā. Un uh, tātad tas nav atbilstīgi ES normām. Mēs varam uh, teikt, uh, ka rodas ļoti daudz būtiski jautājumu, uz kuriem atbildes ir nekavējoties jāsameklē trešais fakts vai parādība, kas mums sagādāja bažas, un šī parādība bija minēta arī Redingas kundzes vēstulē, bija datu aizsardzības uzrauga neatkarība. Saskaņā ar jauno likumu šajā kontekstā datu aizsardzības komisārus tagad uh, ir aizvietojis jauns uzraugs un likumdošana pirms termiņa pielika punktu sešus gadus ilgām pilnvarām, kas tika izsniegtas datu uh, aizsardzības komisāram. Šo komisāru amatā iecēla 2008. gadā, tātad viņa pilnvaru laiks vēl nav beidzies. Jaunā likumdošana paredz iespēju, ka premjerministrs šo uzraugu var atlaist no darba, var eh, tātad viņu atstādināt no amata, tad, kad viņš to vēlas. Un šie, šis lēmums neatbilst neatkarīgai datu aizsardzības iestādēji, neatbilst eh, šī, šāds neatkarības iestādes principiem saskaņā ar pamatiesību uh, eh, 26. pāntu pamatiesību hartas 26. pantu. Un papildus jau šīm Redingas kundzes paustajām bažām komisija tāpat ir e, teikusi, ka ir noraizējusies par ļoti daudziem e, jautājumiem e, Ungārijā, piemēram, par valsts bankas neatkarību un par to, komisija jau izteicās pagājušā gada decembrī, tiekoties ar Ungārijas iestāžu pārstāvjiem. Kas notiks tālāk? komisija eh, pabeigs eh, juridisko analīzi, jo mums kā līguma sargātājai ir jārūpējas, lai likumos tiktu ievērot leģitimitāte un juridiskais līdzsvars, un mēs esam gatavi šo izpēti vai analīzi pabeigt pirms eh, nākamās nedēļas beigām vai pat nākamās nedēļas sākumā, pirms 17. janvāra. Pateicoties analīzei, komisija varēs pilnībā izmantot savu prerogatīvu, proti līgumu sargātājs prerogatīvu un arī um, tādu instrumentu kā pārkāpuma procedūras ierosināšana, ja mēs konstatējam, ka procedūra ir jāievada. Un, protams, dalību valstīm ir jāievēro tās saistības, uh, kas ir noteiktas ES līgumos. Komisija tā tad var lēmt, kā darboties saskaņā ar veikto legālo analīzi, un tātad 17. datumā nākamnedēļ šādu lēmumu pieņemsim. Paldies! Priekšsēdētāji turpina. Izslēgšos mikrofonu. Paldies Labaikundzei par šo uh, pamatīgo analīzi tagad došu vārdu kolēģiem, lai mēs varētu uzsākt diskusijas. Diezgan daudz kolēģu grib izteikties. Sākumā došu vārdu eh, koordinatoriem, kolēģiem, kas izteiksies politisko grupu vārdā, un pēc tam došu vārdu individuāliem runātājiem, kas pieteicās. Kolēģus lūkšu ievērot eh, šo trīs minūšu limitu, jo savādāk mēs sēdi nepabeigsim saulaicīgi. Engelkungs no e ETP grupas pirmais lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. And I might have hoped to dedicate my maiden speech in this committee to something more legislative and Varbūt, ka es labprātāk eh, gribētu šajā komitejā pirmoreiz runāt par kaut ko vēl juridiskāku, bet nu labi, ja man eh, ir kritus kārts izteikties tieši tagad, tad eh, es par to arī runāšu. Es, protams, neatkārtošu visu, ko jau mums pastāstīja Lebaila kundze. Un Varbūt, ka mums vajadzētu saprast eh, politiskos pamudinājumus eh, šīm daudzajām izmaiņām Ungārijas likumdošanā. Kopš 2010. gada vēlēšanām Ungārijā valda partija, kas ieguva 53% vēlētāju balsis, un viņiem tagad ir divas trešdaļas um, vietu parlamentā. Un pateicoties uh, šādam vietu skaitam, partija var ieviest grozījums konstitūcijā. Tas vienkārši ir fakts, neviens to neapšauba. Protams, varētu izklausīties dīvaini ka to varētu uzskatīt par kaut ko neleģitīmu. Un īstenībā tā bija Ungārijas vēlētāja griba, kad viņi 2010. gadā atdeva savus balsis par Fidesz partiju. Protams, mums jārunā par to, ka partija ir ieviesusi pamatīgas izmaiņas konstitūcijā un neskatoties uz to, ka politiskais spektrs nepieņēma vienbalsīgu lēmumu. Iepriekš eh, tomēr notika ļoti plašas konsultācijas arī ar Ungārijas vēlētājiem. Tātad tas nebija tāds patvaļīgs lēmums, un tagad konstitūcija ir stājusies spēkā ar 1. janvāru šogad. Lebājas kundze jau uh, norādīja uz vairākām problēmām, uz uh, tiesnešu pensionāšanās vecumu, arī uz uh, datu aizsardzības uzraugas varētu runāt arī par vēlēšanu likumu, tas joprojām tiek izskatīts. Es varu runāt arī par baznīcas likumu un uh, centrālās bankas neatkarību. Nu, protams, uh, ļoti daudz um, uh, detaļu šeit vēl var pieminēt. Un varbūt mēs par to varētu runāt arī citreiz. Ja mēs runājam par procedūrām un par to, eh, kādus instrumentus Eiropas institūcijas var izmantot, ja rodas šaubas par to, vai dalībvalsts likumdošana ir atbilstīga kopienas lēmumiem, tad, eh, jā, mēs redzam, Eiropas komisija izmeklē šo situāciju kā līguma sargātāja. Un, protams, ir jāsaprot, vai dalība valsts uh, legālai instrumenti ir saskaņā ar kopienas noteiktajām normām. Es uh, vakardien pats sazvanījos ar Redingas kundzi, lai par to uh, runāt nedaudz detalizētāk, un nākamnedēļ tātad komisija piedāvās analīzes rezultātus. Uh, man radās iespējas, ka komisija ļoti labi zina, ko viņi dara, un ir uh, Ungārijas iestāžu paustu apņemšanās, kas tika atkārtota vēl uh, pavisam nesen, ka viņi ļoti uzmanīgi uzklausīs komisijas ieteikumus un, ja nepieciešams, rīkosies saskaņā ar tiem. Tika runāts arī par plašsaziņas līdzekļu likumu, un tas ir ļoti plaši apspriests eh, Es uzskatu, ka šobrīd mums ir jānogaida komisijas uh, beidzamā atbilde, kāds uh, būs um, likuma izvērtējums. Tātad ar šo atbildi iepazīsimies nākamnedēļ un tad mēs varēsim uh, secināt, ko komisija iesaka darīt iestādēm un ko tad Ungārijas iestādes īsti darīs mums ir jāsaprot, vai eh, iestādes ir gatavas eh, spērt nepieciešamos soļus, eh, uz kuriem norādīs komisija, un ja viņi ir gatavi to izpildīt, ļoti labi. Un tad Eiropas Savienība varēs izmantot normālo procedūru, tā tiks izpildīta, un es domāju, ka pirms tam mums nevajadzētu krist histērijā un uh, izteikt kaut kādas prognozes, pirms vispār kaut kas vēl ir skaidrs. Es nedomāju, ka mums, neva, ka mums tagad vajadzētu komitejā darboties kā tādam tribunālam, uh, uzstādot prasības Eiropas Savienības dalību valstī. Ungārijas iestādes jau sniedza Atbildi uz Redingas kundzes uh, jautājumiem uh, tika sastādīts dokuments 19 lapušu apjomā, un tātad mēs varam spriest, ka Ungārijas iestādes ir noskaņots nopietni, cik saprat arī komisija noskaņot nopietni, nu tad nogaidīsim līdz nākamajai nedēļai. Paldies! Paldies, Engēla kungs! Gönces kundze lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Nu varbūt nekavēšos tik tālā pagātnē kā Engela kungs. Man ir jārunā par situāciju tieši šodien. Uh, liels paldies uh, Debājas kundzei par sniegto informāciju, un jums ir pilnīgi taisnība. Komisija darbojās ļoti naski. Man ir daudzi jautājumi, un es um, gaidu ar nepacietību arī jūsu ziņojumu. Pirmām kārtām. Jūs preses relīzē vakardien, jūs tā ļoti e, maigi pateicāt, ka demokrātijas cilvēktiesība ievērošana, mēdī, likums, pamatiesības ir e, garants savstarpējai partneru uzticībai. Un Uh, Ungārijas iestādēm ir jādara viss, lai izgaistinātu mūsu bāžas. Ko jūs konkrēti sagaidāt no Ungārijas iestādēm nākamnedēļ, ņemot vērā to, ka komisijas kolēģijas pieņems lēmumu, tātad vai uzsākt eh, pārkāpumu procedūru vai nē. Būtu pat tiešām ļoti vērtīgi zināt, ko jūs sagaidāt, kāds ir jūsu prognozes. Vēl viens jautājums saistīts ar uh, tiesu varas neatkarību un arī uh, Uh, datu aizsardzības uzraugu neatkarību. Jūs uh, formulējumi ir ļoti līdzīgi, tā tad jūs vaicājat, kā var garantēt to, ka cilvēka atstādināšana no amata pirms termiņa faktiskās beigšanās nelabvēlīgi neietekmēs šo iestāžu neatkarības principus. Uh, ir šis 19 vai, nu es nezinu, cik tur lapušu biezais dokuments, vai tas patiešām ir apmierinošs un vai tur ir sniegtas tādas atbilstīgas atbildes, vai jums šķiet, ka šīs atbildes patiešām ir pietiekami informatīvas un pamatotas? Vai patiešām šis dokuments atspēko bāžas, ka proti kaut kādā mērā atstādināšana nomata varētu ietekmēt attiecīgās iestādes neatkarību? Un beidzot, beidzot, vai jums nešķiet, ka šāda uh, neatkarīga organizācija pārstruktūrizēšana, runājot par augstāko tiesu vai banku vai uh, arī uh, datu uzraudzības, datu aizsardzības uzrauga restruktūrizācija, vai tas nav kaut kas tāds, kas jau atkārtojas, vai viss šī darbība nav jau ļoti identiska, varbūt, ka mums vajadzētu e, reaģēt nevien e, legālā, juridiskā veidā, bet arī politiskā veidā un padomāt, kā novērst šādu uzbrukumu demokrātiskām organizācijām. Nu, varbūt tikai nedaudz uh, atgriezīšos pagātnē, runājot par mediju likumu un par tām debatēm, kas norisinājās pagājušajā gadā. Engela kungs minēja, ka Ungārijas iestādes šķiet ir gatavas darīt visu, kas no tām tiks prasīts. Nu, es ceru, ka tā tas notiks. Bet kas notika pagājušajā gadā? Nu, īstenībā viņa mediju likumā ieviesa, nu, tādas, varētu teikt, kosmētiskas izmaiņas, kaut ko tur uzfrišināja, neieviešot tādas pamatīgas tālajošas pārmaiņas, kas īstenībā būtu nepieciešams. Kā jūs izvairītos atkal no tādas uh, nelielas aizplīvurošanas? Es saprotu, ka ne jūs personīgi, bet komisija kopumā uh, izmeklējat šos gadījumus, un kā, ko jūs varētu teikt par mediju likumu, uh, kā šīs izmaiņas ir ietekmējušas situāciju kopumā, jo Krūsas kundze teica, ka viņa ir gatava uh, analizēt mediju likuma īstenošanas radītās sekas. Es gribēju pavaicāt, vai mēs ko tādu uh, varētu no jums uzzināt nākamnedēļ. Un vēl trīs neatkarīgas cilvēktiesību institūcijas uh, Ungārijā atbildēju uz tiem pašiem jautājumiem, kas tika uzdoti valdībai. Es gribēju pavaicāt, vai esat iepazinušies ar šo informāciju, ko ir sniegušas NVO, jo NVO sniegtās atbildes, protams, diezgan spēcīgi atšķiras no valdības sniegtajām, no nu tā tas vienmēr ir. Eh, vēlējos pavaicāt, vai jūs arī pietiekami rūpīgi iepazīstaties ar eh, vēlēšanu likumu un visiem pārējiem pakārtotiem likumiem, kas ir saistīti ar neatkarīgu vēlēšanu organizēšanu. Protams, ir jārunā arī par centrālo banku. Tā gan nav mūsu komitejas kompetence, bet tas ir jautājums, ko noteikti nevar ignorēt. Paldies! Thank you, Mrs. Guns, Mrs. Paldies, Gons, Kunds, Vēbers, Kunds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir pāris komentāri un pēc tam kā 3-4 jautājumi. Pirmais komentārs ir šāds. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienību nevada Eiropas komisija. Šajā savienībā ir trīs juridiskas institūcijas - Eiropadome, e, Eiropas komisija un Eiropas parlaments, un mēs esam neatkarīga iestāde, ne institūcijas šajā savienībā. Tātad attiecībā pret komisiju mums nav subsidiaritātes princips. Mums nav jāgaida tas, ko darīs komisija. Ja parlaments kādā brīdī izlēmi, ka tam piekrīt loma kaut ko darīt, tagad Lisabons līgums tam dod šādas pilnvers. Protams, katreiz mēs saprotam, ka komisija kā līguma sargātāja ir arī iniciatori. Taču man jāsaka, vismaz pēdējie pāris gadi mums lika piedzīvot nevisiem patīkam pieredzi. Viena bija ar saistīta ar eh, mediju likumu Ungārijā, cita bija saistīta ar to, kas notika Francijā ar Romu atpakaļ nosūtīšanu. Jūs sākāt ļoti droši, taču, diemžēl, pēc tam jūs reāli nespējāt atrisināt šo jautājumu, nenodarbojoties ar to. Tāpēc es gribu sacīt, ka parlamentam dažkārt ir jādarbojas, jārīkojas pašam. Runājot par eh, komisijas ziņojumu, tas šeit tik pieminēts. Es laipni aicinu visus mans kolēģus paskatīties eh, nevis uz tiem pāntiem vai vēstulēm, kas nāk no eh, valdības, kā tā ir sapratusi Venēcijas komisijas ziņojumu, bet izlasīt pašu Venēcijas komisijas ziņojumu, kurā ir viskritiskāka analīze Ungārijas eh, konstitūcija. Es to jums visiem varu nosūtīt zēpas, ja jūs vēlties, man nav problēma to darīt. Tagad Nākošais jautājums runājot par to, ko jūs pieminējāt. Mani jautājumi visumā runājot ir šādi. Kāds ir juridiskais pamats, lai sāktu pārkāpumu procedūru? Ja jūs neapmierinās Ungārijas valdības sniegtās atbildes. Es domāju, salīd, attiecībā uz uh, tiesnešu vecumu jūs varat atsaukties uz nediskriminēšanas direktīvu. Jā, tas ir viens veids, kā uz to paraudzīties, kaut arī mēs visi ļoti labi zinām, ka pārējais periods parasti ir iekļauts konstitūcijā, kad šāda situācija gadās. Taču kā ir ar citu lietu? Kā būtu tad, ja juridiskais pamats, kāds tas būtu, lai sāktu um, pārkāpumu procedūru, tad, ja augstākā tiesa dodas pie tiesas, jo cik es zinu, lai jūs sākt pār, pārkāpumu procedūru, jums tiešām ir nepieciešama Eiropas Savienības tiesu, tiesība akti. Un es gribētu zināt, kā jūs reāli rīkotos. Un tas novad pie man nākošā komentāra. Paraugieties uz dubultajiem standartiem, kurus mēs izmantojam apspriežot dalībvalstu, iespējamo dalībvalstu iekļaušanos iestāju Eiropas Savienībā, un pēc tam pavisam cits standarti tika piemērot, kad ir runa jau par dalībvalstīm pašām. Ja nepastāv tiesību akti, tad Eiropas Savienības tiesību akti varētu attiekties uz tiem citiem aspektiem, kas nav saistīti ar vecumu un datu uh, aizsardzības pārauga kompetence, vai jūs raucītos uz līguma otro pantu. Tā parlaments vienmēr ir lūdzis komisiju, lai tā skata otro pantu, tur ir runa par cilvēku cieņu, tiesiskumu, cilvēku tiesību ievērošanu. Tā tālāk jūs varat atsaukties uz pamatiesību hartaču. Uh, E, es gribu sacīt, ka komisāre Redinga mums daudzkārt ir sacījusi, ka tas ir tikai saistībā ar es tiesību aktīvu. Tātad man vajadzīgi juridiski paskaidrojumi no jums šai ziņā. Un vēl man ir viens jautājums, ar to arī beigšu. Kā jūs varētu skatīt e, jautājums par e, galvenajiem likumiem? Es nezinu, jo te nekas netika mainīts pēdējo simts gadu uh, laikā. Turklāt liela vairums no tiem, protams, tika pieņemt Ungārijas parlamentā. Labi, liels paldies, Weberskundze, Tavaraškungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar vispārīgiem jautājumiem. Un pēc tam būs viens jautājums katrai institūcijai, kā jau sacīja mana kolēģi Renāta Vēberi. Uh, Komisija, parlaments un padomi darbojas pamatoties uz atšķirīgiem parametriem ar dažādiem mērķiem un dažādām kompetencēm. Tāpēc gribētu jums tad vienkāršu jautājumu katrai no šīm iestādēm. Taču vispārīgi runājot, man bija sajūta jau pagājušajā gadā apspriežot Ungārijas plašsaziņu, plašsaziņu līdzekļu Uh, likuma mēs jau uh, patiesībā zaudējām pavadienu. Bet, ja jūs parau, jo tas likums bija saistīts ar citiem likumiem, tur bija detaļas, par kurām ne, citiem nebija nejausmas. Bet katrā ziņā tas radīja bīstam precedentu. Un šeit ir tieši tāpat mēs varam atcerēt pamat uh, likumus, konstitūciju, piemēram, vai, piemēram, uh, konstitūcijā skartie aspekti par, eh, eh, par tiesnešiem, bet eh, man šķiet, ka te varētu pieminēt Wittgensteinu, kurš saka par ģimenes locekļu līdzību, tie ir līdzīgi viens otram, un tā tad tas vienkārši ir liels process ar visādām detaļām. Visumā es gribētu sacīt, ka pilsoņi vēlas, lai mēs to darītu. Mēs to kaut redzam, spriežot pēc eh, mūsu lūgumrakstiem, ko saņemam lūgumrakstu komitejā, pilsoņi sagaida, ka mēs rīkosimies aizstāvot viņu pamatiesības. Un eh, te gan nav konstitucionāla pamata, taču viņi to no mums sagaida. Mēs viņam to esam Somiju solījuši, un tas attiec arī uz Ungārijas pilsoņiem. Mēs esam savienībā, uh, un mēs nekad vairs neļausim kādai Eiropas Savienības dalībvalstīm mūsu līdzpilsoņiem uh, atļauties kaut ko tādu, uh, kas nav pieļaujams. Arī manā valstī pirms iestājas Eiropas Savienībā bija līdzīgas problēmas. Es sagaidu, ka institūcijas Eiropas Savienībā rīkosies tā, Ungārijas sakrā, kā es gribētu, lai tās rīkojas manas valsts sakrā, ja mana valsts arī tāpat tiktu apdraudēta. Un tagad, atsaucoties uz kolēģi sacīti, sacīto, es gribētu uzdot jautājumu le, Labai kundzei. Iedomājieties, eh, kā kāda būtu situācija ar kandidātu valsti, Vai kandidātu valstī ar šādu veidu likumiem būtu problēmas iestāties Eiropas Savienībā? Ko Eiropas komisija pieprasītu, lai šī, dalība, lai šī kandidātu valsts maina savos tiesību aktos? Un līdz ar to, kas mums ir darāms ar tādu valsti, kas jau ir Eiropas Savienības dalība valsts, tā, tas ir pēc jums skaidrs jautājums. Mans jautājums padomē būtu šāds. Protams, kā jau mūsu kolēģis no Eiropas Tautas partijas sacīja, vairums uh, no Ungāriem balsojuši par Fidešu politisko partiju un arī par konkrētajiem likumiem, kas tas viņam. Taču demokrātija ir saistīta ar divām lietām. Ne tikai ar to, ka uh, vairākums valda, bet arī, ka vairākums mainās. Mūsu problēma šeit ir ar demokrātijas ilgspējīgumu. Tā var būt, ka vairākums pieņēma šādu lēmumu, taču kādas ir šī lēmuma sekas nākotnes vairākumam? Uh, vai uh, šis, šim vairākumam ir tiesības izvērst revolūciju. Un padomi, protams, uh, cieši nodarbojas ar mūsu ekonomiku ilgspējīgumu, bet vai nebūtu tikpat svarīgs šis demokrātijas ilgspējīguma jautājums? Jo man jau pašam šķiet, ka tas nav demokrātiski, jo demokrātija paredz arī izmaiņas iespējas demokrātijai. Un trešais jautājums ir vērs uz parlamentu. Es te dzirdu, ka runā par septīto pantu, septītais pants, tad ir tāda kā bezizējas situācijas risinājuma iespēja. Septītā panta otrajā punktā, cik kā jau mēs zinām, tikai attiecas uz procedūras politiskā dialoga sākumu, mēs varam pieprasīt, lai padome pauž savas bažas par pamatiesību pārkāpumiem dalībvalstī. Abos līgumos ir paredzētas mums šādas iespējas un arī mūsu reglaments to atļauj. Tātad jautājums ir šāds, ko tad mēs darīsim? Paldies! Paldies, Tavariš kungs, turpin priekšstādātā. Trianda Filīdis kungs, lūdzu, vēlākais runātājs, gru, vēl, pēdējais runātājs grupas vārdā. Izjā.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 Es gribēju pavaicāt, eh, vai arī pie grupām nepiedarošie deputāti varētu izteikties pirmajā uh, sarunu kārtā, kad izsakās politisko grupu runātāji. Jūs teicāt, ka no katras grupas eh, varēs izteikties cilvēks uz trim minūtēm, bet neviens neievēroja šīs trīs minūtes. Katrs runā ilgāk par piecām minūtēm un bieži vien tas tā notiek. Un Es esmu redzējis, ka pēc tam eh, pārējie var runāt tikai knapi vienu minūti, un tie deputāti, kas nepiedar pie grupām, arī gribētu runāt. Es gribēju, lai mēs arī varētu izteikties uz trim minūtēm kopā ar citu politisko grupu runātāju. Es gribēju pateikt, ka mēs, eh, ka es tagad arī pārstāvu, un bieži vien eh, pie grupām nepiedarušie deputāti ir daudz skaitlīgāk apmeklējuši sanāksmes nekā grupu locekļi. Kleisa kungs. We, uh, very... Mēs sacījām trīs minūtes, un es biju ļoti dāsna ar koordinatoriem un politisko grupu pārstāvjiem, tāpēc es varu sacīt, ka runātājs no politiskām grupām nepiedarošo puses arī saņems tāpat līdz piecām minūtēm izteikšanās laika, kā pārējie, kas runāja politisko grupu vārdā. Vai tas jūs apmierina? Viņš vai viņa, es nezinu, kurš vēlas runāt. Uh, tad šis cilvēks varēs runāt tajā laikā, ko mēs parasti piešķiram Libi komitejā, vai jūs eh, tiem pie grupām nepiedarošiem, vai jūs tam piekrītat? Jā. Labi, tad turpināsim grupu vārdā. Trienda Filidis kungs lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Vēlos pateikties komisijai par tās analīzi, ar ko tā šodien atklājā. Man šķiet, ka komisija ir pareizajās, uz pareizā ceļa, un man šķiet, ka šis lēmums, kas jāpieņem 17. janvārī, nāk īstajā laikā. Cik man zināms, būs debates plēnārsēdē dienu vai divas pēc tam, līdz ar to es uzskatu, ka um, šis dokuments nāk īstajā brīdī. Es nezinu, Cik daudz jautājums jūs esat izskatījuši, lai secinātu, vai tie ir sadarīgi ar aki komunitēru? Taču es gribu zināt, vai, piemēram, ir skatīts darba tiesību pārkāpumi, ne tikai attiecībā uz tiesnešu pensionēšanās vecumu, bet vispārīgāk. Vai darba tiesību likumi tiek pārkāpti, vai ir draudi, vērsts pret arotbiedrībām, pret politiskajām partijām, piemēram, lietas, kas vispār saistīts ar pilsonisko sabiedrību. Es gribētu zināt jūsu viedokli, lūdzu. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad otrā kārta. Mūsu parastie runātāji, šīs komitejas biedri došu vārdu katru no viņiem. Vispirms, Sipelkundze, lūkšu visus kolēģus lūdzu. Ievērojiet divas minūtes eh, jūsu uzstāšanās laika, lai mēs varētu pabeigt laikā. Un lai pēc tam mēs varētu arī uzklausīt Lebailas kundzes atbildes. Un, protams, kā jau es solīju, arī pie politiskām grupām nepiedarošo pārstāvis varēs izteikties piecas minūtes. Tad vispirms Sipel kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos atsaukties uz to, ko pašā runas sākumā teica Lebēls kundze. Viņa teica, ka komisija ir līguma sargātāji. Un viņa vairākas reizes pateica, ka komisijai ir jāvēro likuma ievērošana. Es domāju, ar to vien nav gana jo runās netiek runāts par direktīvām, un Māstrihtas, Amsterdamas, Nīcas līgumos mēs vienojamies par to, ka Eiropas kopiena sa, vienmēr balstās uz saviem principiem un vērtībām - brīvība, taisnīgums. Un citas vērtības, arī mēs runājam par viedokļu brīvību, un tagad uh, gribēju arī kritizēt nevienu komisiju, eh, kas pagājuši gadu eh, bija pārāk ilgi vilcinājusies vēršoties pret apstrīdēto mediju likumu uh, Ungārijā. Padome vispār nav izteikusies par šo jautājumu, bet es gribēju vērsties arī pie trešas nozīmīgās institūcijas, pie Eiropas parlamenta. Arī Eiropas parlaments nebija gatavs uh, Uh, visu savu deputātu balsi kritizēt to, ko pieņēma Ungārijas valdība. Tas, kas notiek Ungārijā, īstenībā nav, uh, piemēram, tāda strīds starp Ungārijas valdību un Eiropas Savienību. Tas nav tribunāls. Ja tas ir tribunāls, tas ir tikai tāds, kas vēršas pret mums pašiem. Uh, Eh, mēs ļoti daudz dzirdam par finanšu tirgus krīzi, par eh, parādu krīzi, bet tas, ka pilsoņi ir zaudējuši uzticību politiķiem, arī Eiropas politiķiem, ir kaut kas eh, ļoti nopietns, tam ir nopietni iemesli mēs lēmjam par direktīvām un Eh, dažreiz mums šās šķiet pieņemamas, dažreiz nē, un mēs esam vienmēr teikuši, ka mēs esam kopiena, kas neskatoties uz daudzām atšķirībām, balstās uz vienotām vērtībām un vienotiem pamatprincipiem. Bet pilsoņu uzticība mums zūd ar katru dienu, un, protams, eh, šo uzticību nelabvēlīgi ietekmē arī tas, ka mēs bijām tik pasīvi raugoties uz Ungārijā notiekošo domāju, ka ir pienācis brīdis eh, skatīties faktiem tieši acīs, nemēģināt neko izskaistināt. Mēs arī startautiskajā līmenī izskatāmies pilnīgi neusticami, ja mēs visur pasaulē pieprasām cilvēktiesību, pamatiesību ievērošanu, bet paši neredzam to, kas notiek aiz žoga, tepat blakus mājās. Uh, Un, ja mēs gribam atgūt pilsoņu uzticību, tad beidzot ir jāsāk aktīvi darboties. Es atvainojos, man jums ir jāatņem mikrofons. Infelds kundze, lūdzu. Thank you. I... Jā, paldies. Es varētu izteikties pavisam īsi, jo man ir ļoti maz piebilstams, nu pat jau ļoti daļrunīgi sacītajam no Sipelkundzes puses. Taču visākumā es gribētu atbildēt uz to, ko sacīja Engelkungs. Ungārija suverēna apstiprina valsts, tātad tā var pati pieņemt lēmums. Taču es gribētu sacīt, ka Ungārija parakstījis es līgumus, tāpat kā citas dalībvalsts. Un mēs šodien te neapspriežam Ungāriju. Ungārija nav problēma. Pr Ungārija vienkārši uzrāda problēmu. Problēma ir tāda, ka netiek īstenots pamatiesības un eh, demokrātisko tiesību ievērošana Eiropā. Un man šķiet, šis ir posms, kad Eiropa ir kļuvusi par nobriedušu politisku savienību. Situācija Ungārijā nu diena ir ārkārtēji nopietna, taču mēs nedrīkstam pievērst acis uz citām dalībvalstīm, kas arī pārkāpja Eiropas pamatiesības. Un parlaments vairākas reizes ir lūgus komisiju uh, iesaistīties, vai bija runa par Romu tiesībām, vai geju tiesībām, vai par eh, medija likumu, vai par eh, patvērumu meklētāju tiesību ierobežošanu manā valstī, jo pastāv likumi, konvencijas, kas ir jāiztano. Un tāpat ir arī Eirozona. Mēs esam stabilitātes, mums ir stabilitātes pats, kas nav uzticams ja tas netiek īstenots, un tāpat arī ar pamatiesību. Vēl viens jautājums komisija nevis pirms Pilnīgi piekrīt Renāte Vēberei, ka šīm parlamentiem ir pašam sava autonoma atbildība, ka, un es arī iestātos par septītā panta pirmā punkta uh, aktivizēšanu, atsaukšanos uz to. Man teksts nav manā, manā atspriekšā, taču tur runa par risku. Mm Tad, tad Eiropas parlamentā var izvērst debates, bet te nav runa par balsošanas tiesību atsaukšanu. Un tad vēl viens jautājums komisijai. Jūs runājat par trijām romām, kas, uh, loma, jomām, kas raisa bāžas. Es esmu priecīgi komisija beidzot kaut ko dara, diemžēl, gan pēc likuma stāšanās spēkā, taču vēl pastāv citas jomas, kas raisa bažas. Uh, Es nezinu, ko komisija dara, bet eh, viena radiostacija jau ir slēgta pēc eh, saskaņā ar šo mediju likumu. Eh, te ir arī reliģija likums. Man tiešām pārsteidz, ka no apmēram 300 reliģiskajām kopienām tikai 14 var juridiski darboties, un tas attiec arī uz viņu tiesībām uz īpašumu. Un tad vēl laulība tiesības, protams, ka tas ir dalībās kompetencē, taču ja konstitūcija tiek minēts, ka laulības var būt tikai starp vīrieti un sievieti, tad beigās tas var novest pie tā, ka uh, lesbietas, geji, transseksuāļu, biseksuāļu sabiedrība tiek pilnīgi izstumta no legālās jomas. Paldies, Lenas kundze. Paldies. Es gribēju runāt par trim lietām. Pirmām kārtām par eh, tā saukto vairākumu un viņu tiesībām. Un vairākumam nevienmēr ir taisnība. Mēs eh, paši varam palasīt savus valsts vēsturi, katrs no mums, lai atcerētos šādus piemērus. To ir pietiekami daudz un um, nevarētu teikt, ka jā, labi, viņus tagad ievēlēja vairākums, viņi ir demokrātiski ievēlēti un var darīt visu, ko vēlas. Un, piemēram, Vācijā ir NPD, tā tad nācistu partija, uh, labējie ekstrēmisti, un kāds jau balso arī par viņiem. Mums ir jābūt vienai tai mērauklē. Ja katru dienu parlamentā mēs atkārtojam, ka kopienas vērtības ir tādas vērtības, kas ir jāaizsargā, nu tad aizsargāsim to, mums tas ir jādara, nevis to proti tikai jādzisē muti. Es gribēju teikt, tās ir problēmas, ka mēs paši nevienmēr uh, turam doto vārdu. Es atceros, ka uh, Rietumbalkānu valsts vienmēr tika mudinātas izveidot neatkarīgu tieslietu sistēmu, ja tās grib kļūt par kandidātu valstīm, un tagad Ungārijā, kas tur notiek, nu, viņiem pēkšņi tas nav jāizpilda kā pienākums. Ungārija ir uz demokrātijas zuduma ceļa, un tas notiek visās jomās. Uz to mums beidzot ir jārēģē. Es, kā Renāta Vēbere, uzskatu, ka mums arī ir jāuzņems sava atbildības daļa. Mums, kā parlamentam, ir jārēģē, mums ir jādarbojas, no mums to sagaida. Un uh, mēs uh, saprotam, ka ir cilvēki, kas ir gatavi doties ielās un nostāties opozīcijā. Mums viņi ir jāatbalsta. Uh, Es gribēju uzdot tikai vienu vienīgu jautājumu. Kā jūs varat novērst to, ka mēs varētu atkal piedzīvot tādu fiasko kā Francijas gadījumā? Ko mēs konstatējam? Francija netur doto vārdu, piemēram, Romu gadījumā. Tas ir neapstrīdams fakts. Francija nedarīja to, ko tā solīja. Uh, Un ja jūs apgalvojat, ka komisija var ievadīt eh, līguma pārkāpuma procedūru, nu mēs, viņi saka, viņi grib no pārkāpuma procedūras par katru cenu izvairīties un ka Ungārijai ir jāievēro konkrētas prasības. Nu ko tad jūs pieprasāt? Ko tad Ungārijai ir jāizdara, lai izvairītos no pārkāpuma procedūras? Man īstenībā viss ir skaidrs. Ko tad mēs reāli varam darīt, eh, ja mēs neatsaucamies uz līguma pārkāpumu? Bet kā mēs patiešām varam, iz... kā mēs varam panākt to, lai līguma patiešām tiktu ievērot. Nu, tas ir pats galvenais. Es atvainojos, jums ir jābeidz uzstāties. At, uh, at... Uh, es arī izteikšos pati savā vārdā, un es lūkšu tādu Sofiju Intveldu vadīt šo sanāksmi. Uh, tikmēr, kamēr es izsakos. Es pati kā Libe komitejas locekle, kas pārstāv Ungāriju, arī gribu paust savus komentārus. Runājot par Ungārijā notiekašo. Ir pastāv daudz ekonomisku, sociālu, politisku izmaiņu, kas bija nepieciešams, tās bija ļoti nepieciešams pēdējo 20 gadu laikā, un iepriekšējās valdības kopš 1990. gada vai nu nevarēja izmantot pietiekoši lielu vairākumu, lai tās īstenot, vai arī nebija lielas politiskās gribas. Un es tam varu tikai piekrist, ka politiskās sistēmas pamata bija jāizmaina. Visi Ungārija tam var piekrīt. Mums bija vajadzīga konstitūcija, tā sākās mm, kā pagaida konstitūcija, 89. gadā tā tika sākotnē izstrādāta, bet tā bija tikai pagaidu variantā. Un skaidrs, ka visi šie pamatlikumi tagad ir nepieciešami. Un šī procesa ietvaros ir nepieciešams daudz izmaiņas. Var gadīties, ka dažos likumos ir kļūdas un tās ir jālabo, taču es neuzskatu, ka tas var būt par pamatu baumām par to, ka Ungārijā norit uzbrukumu demokrātijā vai tiesiskumam. Ir daudz dalību valstu. Eh, kurās viena vai cita lieta neatbilst eh, es prasībām, komisija ir līgumu uzraudzītāju, un tā var sekot, kā notikuma atrisinās, atrisināties. Un komisija ir savu mehānismi, kā tā var izsnot savu darbu. Es domāju, ļausim komisijai darīt tās darāmo, un es nedomāju, ka šis jautājums šādi būtu jāpadara par politisku lietu. Un tālāk, pievēršoties labai kundzes sacītē, ja jūs paraugāties šiem jautājumiem tiesnešu uh, pensionēšanās vecumu. Ja jūs paraugāties uz dalību valsti, visās dalību valstīs ir pensionēšanās vecuma uh, sliekšņa atšķirība, ir 63 gadi, 65 gadi. Un tas nenozīmē, ka tiesneši nevar strādāt pēc tam, bet viņi nevar strādāt pēc, par, uh, pēc šī vecuma sasniegšanas par tiesnešiem. Nezinu, ka bija līdzīgs gadījums Vācijā. Uh, Un uh, secinājums bija tāds, ka dažām profesijām galējā vecuma ieviešana nav diskriminējoša. Dažkārt uh, tiesu administrē ministrija. Kāpēc jūsu skatījumā to dara ministrs, ministrija nevis uh, Uh, vairākuma izvirzīta mm, iestāde vai kādu, kāds cilvēks. Kāpēc jūs domājat, ka viņš būtu neatkarīgāks? Ja jūs paraugāties uz katru gadījumu atsevišķi, tad jūs varētu rast atbildes, un man šķiet ir svarīgi uh, svarīgi vienkārši ļaut komisijai rīkoties. Paldies, <laughs> Sofija, saprot, nav viegli ievērot, ievērot manai runai atvēlēto laiku. Vai es tad varu turpināt vadīt šo sanāksmi? Jā, labi, paldies. Tad nākošais runātājs ir priekšsēdētāji izslēdz mikrofonu. Uh, I have Mrs. Alfano. Alfāno kundze, uzskaitīšu tad visus runātājus, kas uzstāsies viņu se runāšanas secībā, lai jums nebūtu nekāda pārpratuma. Lai jūs zinātu, kad jums jā, jāuztais Alfāno kundze, tad Morvai kundze, Fosa kungs, Gomes kundze, Mišel kungs, Alvaro kungs, Welder kungs, Malder kungs. Jā, jūs esat šeit? Jā. Šogo kungs, Boskurt kungs un Šājer kungs. Labi, ar to runātais saraksts ir noslēdzies un dodu vārdu. Nākošie runātāji. Es neatkārtošu šeit jau izskanējušās idejas, taču es gribētu uzdot jautājumu Labēlis kundzei. Vai ir nepieciešams uh, gaidīt? Parlaments jau balsoja par divām rezolūcijām, par uh, Ungārijā notiekošo, par konstitūciju un par mediju likumu. Opozicionāra radiostacija ir slēgta, simtiem cilvēki ir zaudējuši darbu, jo viņi Ungārijā, jo viņi darbojās plašsaziņas līdzekļu jomā. Un, uh, Te mēs paužam savas bāžas. Kā sacīja Sofija, tikai 14 reliģiskās kopienas ir atzītas, un tur nav iekļauts budisms, islāms un citas. Un te ir arī problēmas ar tiesnešiem. Tas man tiešām uztrauc. Jūsu atbildes bija tādas ļoti vienkāršotas. Jūs sakāt, ka ir nepieciešami elastīgi, ambiciozi tiesneši. Ko nozīmē elastīgs tiesnesis? Viņam jābūt ir nelokāmiem šiem tiesnešiem. Ko tad, tad nozīmē šī elastība, ja kādam ir daudz varas, tad jūs vienkārši pievarat acis uz viņu pārkāpumiem, esat elastīgs. Tas ir pilnīgi nepareizi. Es uh, atbalstu mans grupas pieprasījumu, lai tiktu īstenots septītā panta prasības nevis attiecībā uz Ungāriju atsevišķi, bet mums ir jānodrošina pamatiesību ievērošana, jo īpaši mums visi 500 miljoni iedzīvotāji ir jāpārliecina par to, ka šīs pamatiesības ir jāievēro, jo īpaši tajās valstīs, kas jau ir ES dalībās. Iespējams, ka mēs nekad nebūsim Eiropas eh, Savienotās valstis, mums nav pietiekoši lielu ambīciju šai virzienā, taču mums ir mūsu prerogatīvas. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, pašplūsmu. Un tagad sniedzot atbildi par tiesnešu likumu. Tas ir ad hominem, tāds kā cilvēku Eh, vajāšanas likums bija 60, eh, bija tiesneši, kas bija sasnieguši 62 gadu vecumu, un valdībai tie nevisai patika, un viņi kritizēja valdības politiku. Un mums ir jādara viss, lai nodrošinātu, ka ES līguma tiek ievērot. Tagad Morvai kundze lūdzu. Köszönöm szépen. Először is magyarul szeretnék beszélni. Paldies, es runāšu ungāru valodā. vēlētos uzdot jautājumu Eiropas komisijas pārstāvei. Lūdzu, norādiet, kādas Eiropas Savienības tiesību normas, jo tiesiskums ir viena no, viens no pamatprincipiem Eiropas Savienības tiesībās, tātad saskaņā ar kuru tiesību mm, normu jūs rīkojaties. 2006. gadā notika rupji cilvēktiesību pārkāpumi, policija uzbruka demonstrantiem, cilvēki tika simtiem, cilvēku tika nelikumīgi apcietināti, po policija rupji vērsās pret demonstrantiem, un tad kāda toreiz 2006. gadā bija, kāds bija tiesiskais pamats, ka uh, Eh, komisija neuzsāka pārkāpuma procedūru saskaņā ar septīto pāntu. Patiesībā tā nedarīja absolūti neko, lai vērstos pret uh, plašiem cilvēku tiesību pārkāpumiem Ungārijā. Kāds bija pamats šai bezdarbībai? Es pats uh, piedzīvoju šos rupjos cilvēku tiesību pārkāpumus. Es esmu cilvēku tiesību advokāts. Uh, un uh, strādāju ar lieciniekiem, un tiešām ir grūti uh, tā mierīgi noklausīties šajās diskusijās. Un ka tagad, tagad es uh, lasīšu savu runu, lai emocijas mani uh, neietekmētu. Cilvēku tiesību uh, konvencijā ir teikts, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz pašnoteikšanos, cilvēki paši, tautas pašas brīvi nosaka savas politiskās sistēmas un savu attīstību. Tautām um, ir pamat tiesības uz pašnoteikšanos, tas ir starptautisko tiesību pamatnoteikums, un tas attiecas uz visām valstīm. Valstīm un citām valstīm valstīm ir jāievēro šīs nāciju pašnoteikšanās tiesībām. Pašnoteikšanās tiesības nav zudušas pēc Ungārijas iestāšanās Eiropas Savienībai. Ungārija nevar atteikties no šīm tiesībām nododot tās Eiropas Savienībai, starptautiskām valūtas fondam, bankām vai starptautiskajam kapitālam. Ungārija nevar pārdot pašnoteikšanās tiesības apmaiņā pret labāku maiņas kursu, vieglākiem aizdevuma noteikumiem vai uh, lielākiem pēļņas procentiem. Ungārijas valsts, kas pārstāv Ungārijas tautu, nevar attiekties no pašnoteikšanās tiesībām, jo šādas tiesības piedara tautai. Viss, kas šobrīd izskanēja par tā saucamo Ungārijas situāciju, ir jāizvērtē no pašnoteikšanās tiesību viedokļa. Un a, mums tā ir jābūt, jābalstās uz šo principu vērtējot šīs dienas debates. Vai ir zināms problēmas Ungārijā? Jā, ir, bet ne tajās jomās, par ko jūs runājat. Uh, Uh, un par to runā arī ASV un starptautiskais kapitālisms. Cilvēki Ungārijai cīvišķi laukos dzīvo dziļā nabadzībā. Viņi dzīvi strādā par dažiem eiro ārzemniekiem piedarošās uzņēmumos, pat ja šiem cilvēkiem ir ļoti laba izglītība. Darba apstākļi uh, pazemo cilvēcisko cieņu. Uh, šie darba apstākļi ir cilvēkiem, cilvēku veselībai un dzīvībai bīstami dažkārt. Uh, kreiso grupas pārstāvs, kurš tā uztraucas par uh, strādnieku tiesībām, varbūt vēliesies uzzināt, ka nav atļauts sarotbiedrību šais uzdevumos. Uh, lauksaimnieki nevar pārdot savus ražojumus tādēļ, ka vairum tirgotāji īsteno šādu politiku, tāpat ir dažādi krimināli grupējumi, kas to nepieļauj. Un uh, ir jācīnās par uh, izteiksmes brīvību, ir SVF uzspiež reformu politiku, kas ir pretautiska, un ja jūs man tagad liekstiet iespēju uzstāties, tad es publicēšu savu paziņojumu. Citur es aicinātu Lībe komitejas pārstāvis neklausīties starptautiskā kapitāla teiktajā, bet Ungārijas tautā. Lībe komiteja, saka priekšstādētā, jums uh, tiešām dāsni piešķīra piecas minūtes, lai jūs varētu paust savu viedokli. Tā lūdz arī klā, Klais kungs, un mēs atbilstoši rīkojamies. Tagad vārds Klās kung, uh, Vostkungam. Paldies! Šeit uh, politiskās vēlmes tiek uzskatītas par mūsu uh, sabiedrības pamatu un, e, protams, tiesības arī atrodas sabiedrības norma pamatā, jo savādāk mēs būtu pakļauti patvaļai. Uh, Protams, eh, ir iespējams, ka ir dažas eh, izmaiņas un grozījumi mediju likumā, kas varbūt ir legāli pieņemami, bet vai tie ir pieņemami arī morāli. Mums ir jāpārbauda šīs tiesības saskaņā ar Eiropas tiesībām, kas jāņem par mērauklu. Un, ja pareizi sapratu Labalkundzes teikto, eh, visas pretenzijas, kas tiek izteikts Ungārijai, ir balstīts uz pamatiesību hartu. Es gribēju pavaicāt, vai pamatiesība harta, ko jūs šeit izmantojat par mērauklu, īstenībā galvenokārt nav e, vērsta uz Eiropas Savienību un nevis uz dalību valstīm. Protams, ka mums ir jārunā par politiskām un morālām saistībām, bet es nezinu, vai pamatiesību hartu var izmantot kā tādu juridisko mērauklu šajā kontekstā. Savādāk mēs varētu pieprasīt, lai Spānijā simts tūkstošiem cilvēku atņemtu īpašumu, balstoties kaut vai uz pamatiesību hartu. Es uzskatu, ka tas, par ko mēs šeit diskutējam, ir Eh, līguma pārkāpšanas procedūras, eh, saskaņā ar līguma pārkāpšanas procedūru, bet es šeit runāju par tādu normālu pārkāpumu procedūru. Ja mēs runājam par eh, datu uzrauga neatkarību, arī citās valstīs tas juridiski tiek atrunāts pat neraisot tādu ažiotāžu par to visu diskutēt. Es domāju, ka tā ir normāla līguma pārkāpuma procedūra un kā tāda es to arī risinātu. Bet ir jāmin, ka tiesībām ir jābūt mūsu rīcības pamatā un es uzticos komisijai uh, Eh, ka tā varētu skaidri un gaiši pateikt, vai ir pārkāpts Eiropas tiesības vai nē. Protams, politiskie uzskati var būt atšķirīgi, bet tiesības ir kas neapgāžams, tās ir Eiropas tiesības, tas ir pamats, uz kuru mēs balstāmies. Un es nezinu, eh, vai pamatiesību harta šeit patiešām būtu jāizmanto un vai vispār to var izmantot. Paldies, Gomešs kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, kad es pēdējo reizi biju Ungārijā. Es uh, piedalījos uh, Tomu Lantošu piemiņas ceremonijā Ungārijas parlamentā, un pēc tam es uh, piedalījos uh, pusdienās kopā ar uh, Eh, daudziem jauniem diplomātiem, kas pārstāvēja gan eh, Eiropas valstis, gan ASV. Bija ļoti intensīvas, interesantas diskusijas. Mēs eh, vēlējāmies, kas uzzināt, kas notiek. Un uh, visi tie diplomāti, kas dzīvoja Budapeštā, runāja, pauda savu nožēlu par ļoti autoritāru fašistisku uh, Eh, režīma veidošanos, un tas mani tiešām satrieca. Bet eh, paru, palūkosimies, kas noticis kopš tā laika. Pēc eh, plašsaziņas līdzekļu likuma pieņemšanas situācija nav uzlabojusies, ir slēgtas raidstacijas, valda cenzūra plašsaziņas līdzekļos. Uh, Ja mēs palūkojamies uz Venēcijas komisijas atzinumu par uh, konstitūciju un uh, galvenajiem likumiem. Palūkojamies uz vēlēšanu likumu. Saskaņā ar šo likumu var aizliegt galveno opozīcijas partiju. Pala, ieklausīsimies Lebājas kundas minētajos argumentos. Uh, tiesnešu neatkarība, centrālās bankas neatkarība tas eh, patiesībā skar ne tikai Ungāriju, tas skar mūs visus, mani, Portugāli, Eiropas Savienību. Tas liecina par to, ka tiem, kam bija jārūpējas par līgumu aiz ievērošanas eh, garantēšanu, nav pildījuši savus pienākumus. Tas nozīmē, ka komisija un padomi nav pildījuši savus pienākumus, un tagad parlamentam ir jāuzņem savu atbildību un jāpild savus pienākumus. Jāsaka, mēs nevēršamies pret Ungārijas tautu, mēs iestājamies par Ungārijas tautas tiesībām, tāpat kā mēs rūpējamies par visām citām uh, dalību valstu tautām, jo visām tautām ir tiesības dzīvot demokrātiskā brīvā sabiedrībā. Paldies, Gomešs kundze! Jūs varat saprast, ka man ne visai viegli ir vadīt šo sēdi, bet es turpināšu šo darbu, un tagad vārds Mičel Mišel kungam. Priekšsēdētājs kundze, eh, ģenerāldirektors kundze, jāsaka, ka mani satrauc šo debašu norise. Es dzirdu, ka vairāki kolēģi ir uh, saņēmuši uzdevumus, saprotu Engels kungu, Engela kungu, saprotu Gāls kundzi, viņu uzdevums nav viegls un manā reakcija nebūs histēriska. Es vienkārši pildīšu savas tiesības kā deputāts. Es uzdošu jautājumus un paudīšu komentārus, un es neuzskatu, ka es būtu kaut kāda tribunāla loceklis. Es uzskatu, ka mēs esam šeit parlamentā, kas pilda, uh, īsteno savas tiesības. Uh, jāsaka, brīvība, demokrātija, līdztiesība, nede, nediskriminācija uh, ir Eiropas uh, Savienības pamattiesību elementi. Un jāsaka, pamattiesību harta it kā attiektos tikai uz Eiropas Savienību, nevis uz tās dalības valstīm. Tas nu ir pilnīgi absurds paziņojums. Mm. Es gribu vēl piebilst, ka tie, kuri šobrīd cenšas uh, mazināt diezgan tādā vienkāršotā veidā Ungārijā not, notikušo, tā pašā laikā nosoda uh, tiesību pārkāpums, ja to, tie notiek ārpus Eiropas Savienības robežām. Uh, Es domāju, ka mums uh, ētisku apsvērumu dēļ būtu jāiesteno tieši tāda pati attieksme Eiropas Savienībā. Mēs nevaram vienkārši nogaidīt, noskatīties un, un uh, būt kā līdzdalībnieki šādā procesā. Ja uh, notiek dziļa krīze, tas patiesībā padziļina Eiropas Savienības uzticamības krīzi gribu teikt, ka tas, kas notiek Ungārijā, tas nav nekas kaut kas tāds nenozīmīgs, banāls. Tas tiešām ir ļoti nopietns process un tas rada lielu apdraudējumu Eiropas Savienības projektam, kas insteno uh, eh, humānismu, demokrātiju, līdztiesību, vispār, uh, vispārējās uh, vērtības. Un uh, Es gribu teikt arī, ka šeit ir runa par neobjektivitāti. Es, eh, mums ir jārunā nevis par šīs valdības nolūkiem, bet par to eh, tās rīcību. Šeit ir tiešām uh, uh, smags uh, grēks. Uh, neobjektivitātes grēks konstatējams, ko īsteno viens politiskais spēks, priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Jūs tā tad jūtaties neērti, priekšsēdētājs kundze. Es, protams, saprotu šie pasākumi, es tomēr gribētu atgādināt, tie nav vienkārši nolūki, tie ir darbi. Priekšsēdētājs saka, Mišel, Mišel kungs, jūs esat pārsniedzis jums piešķirto uzstāšanās laiku, un ja jūs man to atļaujat, tad es jums vēlējos arī to pateikt. Mišel kungs, es to diemžēl nesapratu, ka jūs to tā gribējāt. Es teiktu, nu labi, tad es runāšu citur vēl par šo jautājumu. Jā, es, eh, diemžēl, neprotu runāt ungāru valodā. kas šobrīd notiek Ungārijā. Tā ir Ungārijas Mičelkungs, priekšsēdētājs kundze cenšas viņu pārtraukt. Es pār, atslēdzu, pārtraucu jūs, jo Vēbers kundze runāja piecas minūtes jūsu grupas vārdā, un parastiem grupas locekļiem bija paredzētas divas vai trīs minūtes uzstāšanās laiks. Es jums ļoti dāsni piešķiršu uzstāšanās laiku, bet šobrīd es jums atņemu vārdu. Paldies, Mišel kungs, un tagad nākošais runātājs ir Alvaro kungs. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Priekšsēdētājs kundze. Es, protams, varētu turpināt Lui Mišela eh, teikto, un es varētu varbūt pat runāt tikpat kaislīgi un um, uztraukti kā viņš. Mēs nerunājam tikai par Ungāriju. Mēs runājam par Eiropas Savienības dalību valsts izturēšanos, un pilnīgi vienalga, vai tā ir um, Vācija, apvienotā karaliste vai Francija, nu, lai nosaukt tikai dažas valstis. Bet, diemžēl, man ir jāsaka, ka ļoti daudzas valstis ir um, jau uzkritušas ar savu uzvedību, grozot konstitūciju, un mēs neesam gatavi paši pildīt savus izvirzītās prasības, un ja Ungārija nebūtu Eiropas Savienības dalība valsts, tad es būtu pārliecināts, ka daudzas no mūsu dalību valstīm atsaukt savus vēstniekus no Ungārijas un veiktu sankcijas, lai izlabotu Ungārijā notiekošo. Tā tad mēs ļoti daudz uztraucamies par to, kas notiek trešajās valstīs, tajā pašā laikā piemirstot to, kas notiek pie mums pašiem. Varbūt, ka mums vajadzētu prasīt, lai arī mūsu kaimiņi ievērot vairāk disciplīnas pirms kratām pirkstu trešo valstu virzienā. Ja mēs runājam par Kopenhāgenes kritēriju ievērošanu, Kopenhāgenes kritēriju ievērošana nebeidzas tad, kad valsts iestājas Eiropas Savienībā. Tas būtu ļoti slikts piemērs, ja padome to ie, um, uz to pievērt acis, proti, ka Kopenhāgenes kritērija tiek uh, aizmirsti tajā brīdī, kad valsts iestājas Eiropas Savienībā. Diemžēl šeit mēs nerunājam tikai par Ungāriju, bet arī citām dalību valstīm, kas ir attiecīgi rīkojušās. Es uzskatu, ka padome ir bijusi visai vāja, nosaucot komisiju tikai par līgumu sargātāju, tādā veidā uzkraujot komisijai um, papildus problēmas, bet saskaņā ar septīto pantu arī padome var uzsākt šādu procedūru tikpat labi kā komisija. Un mums ir jāsaprot, kāda ir kriterija, kad tiek uh, piemērots septītais pants, un otrajā pantā savukārt ir runāts par tiesisku valsti. Un Un, protams, ir e, jā, jāsaprot, ka šeit ir apšaubīta tiesiskuma, e, datu uzrauga un centrālās bankas neatkarība. Un, diemžēl, Foskungs jau ir gājis, izgājis no zāles, un es gribu pateikt, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā arī pamatiesības spē e, harta ir pārņemta visās dalību valstīs, un visās tā ir jāievēro. Un dalību valsts līdz ar to katra ir apņēmušās pildīt pamatiesību hartā teikto. Ko es vēl gribēju pateikt? Dargā Kinga, varbūt tās bija pieļautas kļūdas, bet kļūdas ir jālabo. Un šīs kļūdas īstenībā tiek pieļautas pārāk bieži. Īstenībā tās vairs nevar saukt par kļūdām. Ir daudz dalībvalsts, kas ir pieļāvušas kļūdas, kas ir eh, pēc tam par to atvainojušās, bet Tūlīt beigšu uzstāšanos, un tas attiecas gan uz parlamentu, gan komisiju, gan padomi. Eh, jūs arī varat būt eh, vainīgi pie kaut kā, ja neesat darījuši neko. Tas ir atrunāts arī krimināla kodeksā. Paldies. Par uh, eh, Mr. Šogor. Šogor, kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies. Es runāju arī kā vienkārši deputāts, nevis kā tautas partijas grupas koordinātora vietnieks Kinga. Uh, Jūs uh, jau to minējāt, un es tādēļ nerunāšu par uh, neatkarīgu tiesas administrāciju, bet pāris kolēģi runāja par baznīcu likumu un radio. Man jāsaka, ka uh, plašsaziņas līdzekļu padome nav apturējusi uh, šīs klub radio licenci un nenodarbojas ar raidstaciju slēgšanu. Es zinu, ka tikai vienā valstī viena raidstacija Slovākijā tika uh, aizliegta valodas likumu dēļ. Un zinu, kāda situācija apvienotā karalistē, bet uh, Uh, runājot par baznīcu likumu no 27 dalību valstīm, 9 valstīs ir mazāk atzītu baznīcu. Mums ir 14, bet Bēģijā ir tikai 6. Un š, no šīm 14 atzītajām baznīcām tās pārstāv 99% Ungārijas iedzīvotāju. Tālāk runājot par baznīcu likumu citām baznīcām ir tiesības reģistrēties, un jau 83 eh, baznīcas ir pieteik, iesniegušas pieteikums reģistrācijai. Eh, vēl cits jautājums. Salīdzinot ar daudzām citām dalību valstīm, Ungārijā nepastāv oficiāls valsts reliģijas. Daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs ir valsts reliģija, Ungārijā tādas nav. To es gribēju pateikt par baznīcas likumu. Es kā Eiropas parlamenta deputāts noraidu un protestēju pret uh, šādiem apgalvojumiem, kā to izteica mani kolēģi, ka Ungārijā ir valdība vai gaisotne, kas liecina par fašisma uh, Eh, pastāvēšanu valstī. Es pārstāvu bijušo komunistu valsti, un man jāsaka, jāuzdod jautājums. Tad, vai tad visi mūsu sociālistu kolēģi ir staļinisti, vai tad man tā būtu jāsaka? Man ir jānoraida šādi apgalvojumi un jāprotestē, un arī jums uh, uh, Un tagad uh, es neiedziļināšos detaļās, bet es gribu atgādināt vēlreiz, ka radio, raidstacija netika slēgta Ungārijā. Labāk iedziļinieties, kas īsti notika ar šo klubu radio radiostaciju. Un uh, tāpat jums vajadzētu arī palasīt presi. Paldies, Šogor kungs, un Mulder kungs ir nākošais runātājs. Šī nav pirmā reize, kad mēs apspriežam situāciju Ungārijā. Mēs to darījām arī pagātnē, kad un Ungārijai bija protējušā prezentūra. Tad kas ir jādara, lai komisija rīkoties, rīkotos tā vietā, lai pētītu, kas ir nepieciešams? nepieciešams. Mums ir Eiropas pamatiesību harta un nolasīšu desmito pantu reliģiska reliģija un reliģijas brīvība, domas brīvība un vispārs brīvība. Visiem ir šādas tiesības. Tas nozīmē arī, ka var mainīt kādu no tiem ja tas netraucē citiem. Tur nekur nav minēts, ka ir jābūt noteiktam tiesnešu skaitam, kā minēts Ungārijas likumā. Tas liecina par to, ka Ungārija pārkāpa Eiropas Savienības tiesību akts, vai komisija varētu mani informēt, vai tā tiešām ir, ka 17. janvārī tā lems doties uz Eiropas Savienības tiesu. Manā skatījumā ir īstais brīdis aicināt uh, neatkarīgu uh, kompetences turētāju pieņem savu lēmu. Paldies, Modarkums, Boskot kundz, lūdzu. Um, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums komisijai. Misija, tas nav eerste keer inderdaad dat. Eh, tā nav pirmā reize, kad mēs runājam par eh, Ungāriju un eh, jūs runājat par konstitūciju un komisija, kā mūsu līguma sargātāja, kā demokrātiska vērtība, cilvēku tiesības sargātāja, protams, ir pilnvarot skatu, skatīties uz to, kas Ungārijā ir nogājis greizi, tātad kas netiek izpildīts. Mums jau bija pietiekam daudz diskusiju par mēdīju likumu, mēs runājām par pamatiesībām, un es domāju, ka uh, šeit situācija tika risināta ļoti nolaidīgi. Viss tika skatīts tikai no tāda tehniskā redzes leņķa, un Redings kundze nedarīja pietiekam daudz, un visā visumā man bija iespējas, ka komisija savu iespēju nav izmantojusi. Gribēju pavaicāt, cik liela ir iespēja, kad notiks tieši tas pats. Ja mēs gribam kaut ko panākt, tad mums ir jāparūpējas. Uh, lai e, tas neradītu nelabvēlīgu precedentu citām valstīm. Un e, varbūt jūs varētu kaut ko vairāk par kā pārkāpumu procedūru mums pastāstīt. Paldies. Thank you, Mrs. Moskurt, uh, Mrs. Sayer. Paldies. Un tagad Zajer kungs lūdzu. Thank you very much, uh, uh, Chairwoman. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, nu, kā mēs varam definēt fašistu vai komunistu metodes? Uh, Tas nav nekas vairāk, eh, ja jūs, piemēram, kaut kur pie vakariņu galda eh, uzklausītas baumas sākat uzskatīt par faktiem bez rūpīgākas izmeklēšanas. Es gribēju pateikties komisijai par tādu augstasinīgu izteikšanos un nevajadzētu Ungāriju uzskatīt par fašistisku valsts, ņemot vērā Gomešas kundzes izteikumus. Tā tad nevajadzētu pāragri izteikt kaut kādus spriedumus, kas nav pamatot ar faktiem. Mēs komunistu ēras laikā to piedzīvojam pietiekami bieži. Tātad parlamenta. Parlamentā, ja mēs izsakām spriedumus, pirms tam ir jāizdara rūpīga izmeklēšana. Komisijas pārstāve eh, mums skaidri visu izstāstīja. Viņa, es domāju, eh, ir veikusi pietiekami augstasinīgu vērtējumu. Pagājuši gadu Ungārijā, es nezinu, vai jūs to zināt, tika pieņemta jauna konstitūcija, un daudzi teica, ka tā tika izstrādāta deviņu mēnešu laikā. Es jums gribu pateikt, ka jaunais Eiropas līgums uh, uh, tiks pieņemts četru, piecu vai sešu mēnešu laikā, un īstenībā tas ir nedēļu laikā, es atvainojos, un tas ir ļoti būtisks dokuments, bet uh, īstenībā 230 likumi ir pieņemti Ungārijā. 30 likumi, kas ir pamatlīkumi. Un pēc uh, sociālistu partijas valdīšanas Ungārija bija vienkārši drupās, tur uh, ekonomika bija lejupslīdējusi. Basically disaster. The public... Uh... Deficīts bija pieaudzis par 8, uz 80%, uh, valsts ierēdniecība bija pā, gandrīz neeksistējoša, bija gandrīz tāda kā pārējā paramilitārie spēki, kam vajadzēja parūpēties par pilsoņu drošību. Fidesz, jā, es arī esmu Fidesz politiķis, ja kāds man nepazīst pietiekami labi. Tātad, ko mēs mantojām no iepriekšējās valdības? Protams, mums vajadzēja veikt restruktūrizāciju, un valdība savus sēdekļus parlamentā ieguva uh, ne jau eh, vinējot loterijā, nē, mūs ievēlēja pilsoņi, un 230 jaunie likumi bija domāti, lai radītu tādu valsti, kas ir darboties spējīga, normāla valsts. Es eh, gribētu teikt, ka, protams, tika pieļautas kļūdas. Nu, ja mēs runājam tikai par četriem, pieciem punktiem, eh, ka, kuros nav ievērota Eiropas likumdošana, nu, īstenībā tik īsā laika posmā pieņemt tādu likumu gūzmu, nepieļaut nevienu kļūmi nav iespējams. Lūdzu, izmeklējiet, kas īsti ir noteicis, noticis, izpētiet to rūpīgi. Un es gribēju teikt, ka mums patiešām ir kaut kas jādara un jāizpēta situācija. Nu, bet padomājiet cik daudz likumu. 90% no šiem likumiem pat nav pārtūkot citās valodās, un pat tos pārtūkojot, jūs sapratīsiet, ka jums nav ne mazākās sajēgas par Ungārijas legālo uzbūvu, legālo sistēmu. Un, protams, parlamentam ir milzīga atbildība. Um, izteikt spriedumu, un, protams, komisija var sniegt palīdzību šajā darbā. Lūkšu jūsu izpratni. Un jā, bija kolēģi, kas kritizēja, ka Ungārija nepakļaujas Eiropas uh, līgumiem. Mišela kungs, ja jūs pat nevarat ievērot parlamentā noteikto procedūru, kādas morāla, ir jūs morālās tiesības šeit kaut ko kritizēt? Pie manis vērsās, es tagad prasu tiesības atbildēt, saka Mišela kungs. Es tikai vēlēju vēlējos atgādināt, godītie kolēģi, ka manas tiesības ir paust viedokli nevis par nolūkiem vai par centieniem, bet par darbiem, un Eiropas parlamenta tiesības ir tā rīkoties. Jā, protams, jūs esat pieraduši tagad neievērot parlamenta tiesības priekšsēdēt es došu vārdu atkal Lebais kundzei, kura uzklausīja jautājumus, un viņa tagad atbildēs uz šiem jautājumiem. Lebais kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un, protams, ir ļoti grūti uz tik daudziem jautājumiem sniegt detalizēts atbildes. To to Es eh, mēģināšu jautājumus eh, sadalīt pa tādām kategorijām vai tos sagrupēt eh, un, protams, pirmais jautājums, ko minēja vairums deputātu, bija tāds. Vai kandidātu valstis vai pret tām izturas savādāk nekā pret dalību valstīm? Šodien mēs esam iesaistījušies diskusijās, un, protams, nākamā nedēļa plenāra sēdē deputāta atkal par to debatēs. Un decembrī mēs uh, um, uh, tuvāk iepazīstoties ar likumiem, iejaucāmies un parlaments uzdeva jautājumus, un parla, uh, komisija skaidri un gaiši teica, uh, ka jebkurai dalību valstī ir jāievēro līgumi, un neviena dalība valsts nedrīkst ignorēt arī pamatiesību hartu. Mēs tieši tagad e, vēlamies pārliecināties, lai nekas tāds nenotiktu. Ko, tas ir galvenais komisijas pienākums uz to raudzīties. Un viss tas attiecas gan uz jau esošajām dalību valstīm, gan arī uz kandidātu valstīm. Un to visu jūs varat izlasīt Rēdingas kundzes e, runas. E, stenogrammā. Tā bija runa, ar ko viņi uzstājās pagājušajā gadu jūnijā. Viņi teica, ka dalība valsts, protams, var pieņemt jaunu konstitūciju, grozīt jau esošo, bet tam ir jāgarantē, ka konstitūcija pilnībā atbilst Eiropas Savienības uh, līgumam, principiem, pamatiesību hartai un ES likumdošanai. Mēs strādājam tieši tādā garā un. Mums ir jāsaprot, ko vēlas uh, sasniegt parlaments un ko vēlas sasniegt komisija. Komisija ir līguma sargātāja un, protams, tai ir jāspēlē īpašu lomu. Mēs varam darboties tikai veicot pirms tam ļoti pamatīgu juridisko analīzi. Es gribēju pateikt, ka likumi e, stājās spēkā 1. janvārī. Tātad šodien ir 12. janvāris. Un mēs darbu sākām jau decembrī, nu tā tad mēs neesam pārāk ilgi strādājuši. Mēs, protams, e, strādājam ļo, pie ļoti e, grūtu jautājumu izpētes. Mums ir jāstrādā, lai izpētītu legālo koncepciju un komisijai ir jāpieņem pamatots lēmums, ko nedrīkstētu apšaubīt eh, no legālā viedokļa, no juridiskā viedokļa. Protams, jūs teicāt, ka tas nav jautājums, kas ir par 100% tikai legāls. Mēs saprotam, ka tas attiecas gan uz likumdošanu, gan uz politiku kā tādu. Tālāk otra jautājuma grupa, kurus dzirdēju ļoti bieži, tā tad uh, uz kāda um, juridiskā pamata jūs balstāties, lai pārbaudītu, vai Ungārijas likumi atbilst ES likumiem? Atbildi ir ļoti vienkārši. Tātad, ja mēs runājam par uh, tiesnešu pensionēšanos, mēs šo likumu pārbaudām saskaņā ar 2000. gada nediskriminācijas direktīvu, kurā ir noteikts, ka nedrīkst būt diskriminācija darba tirgu un runājot par eh, tiesiskuma, atbil, tiesiskuma neatkarību, tieslietu sistēmas neatkarību, mēs eh, pārbaudām 47. pamatiesību hartu, kas eh, papildina līguma otro pāntu. Un runājot par datu aizsardzības uzrauga neatkarību. Eh, šo likumu mēs salīdzinām ar datu aizsardzības direktīvu. Tā tad eh, tā ir 95. gadā stājusies spēkā. Skatām šo likumdošanas aktu atbilstību. Ceru, ka tas eh, sniedz atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tālāk trešā jautājuma grupa ko mēs īsti sagaidām no Ungārijas, ko tai vajadzētu darīt? Mēs, kā no jebkuras citas dalībvalsts, sagaidām to, ka Ungārija, pieņemot savus likumus, uh, parūpēsies, lai tie pilnībā atbilstu Eiropas līgumiem, Eiropas līguma burtam un garam un, protams, arī pamatiesību hartai. Tik uzdots jautājums ko komisija darīs nākamnedēļ? Vai es varu jums par to uh, kaut ko vairāk pastāstīt? Nu, es jums nevaru pateikt, ko komisija darīs nākamnedēļ, jo lēmums tiks pieņemts tad, kad būs noslēgusies analīze, kad mēs visu būsim rūpīgi izpētījuši. Un komisijai, protams, ir jāsaprot, uh, kurā brīdī mēs šo lēmumu pieņemsim. Ko mēs esam darījuši līdz šim? mēs redzējām, ka Barozo kungs eh, tikās ar eh, Ungāru ierēģiem, arī komisijas vicepriekšsēdētāji ar viņiem tikās, un nākamajā nedēļā iestāsies 17. janvāris. Un tā kā likums stājās spēkā 1. janvārī, mums nebija pārāk daudz laika ar to visu piln, pilnīgi iepazīties, un mēs, kā līguma sargātāji, veiksim savus pienākumus, un, ja būs nepieciešams, mēs uzsāksim pārkāpumu procedūru pret attiecīgo dalību valsti, bet uh, lēmums tiks pieņems nākamnedēļ. Paldies! Thank you, Mrs. Labai! Paldies, Labai kundz! Paldies par jūsu atbildēm! Paldies, ka izbrīvējāt laiku, lai pie mums ierastos. Esam jau 30 minūtes iekavējuši un tagad uh, varam uh, beigt aplūkot šo darbkārtības punktu un uh, nekavējoties ķerties pie pēdējā darba kārtības punkta. Uh, Daudzgadu finanšu plāns Eiropas pamatiesība aģentūrai no 2013. līdz 2017. gadam. Kolēģi, lūdzu, es jums uh, došu kādu brīdi, lai jūs varētu mierīgi atstāt zāli. Thank you very much. Ask, uh, to... Kolēģi, gribēju jūs lūgt ieņemt vietas. I ask, I ask all the colleagues, every... Kolēģi, lūdzu visi, kas vēlas turpināt darbu, uh, varētu palikt zālē, un tie, kas grib turpināt diskusijas, varētu to darīt ārpus šīs zāles. Mums vēl ir jāizskat viens darba kārtības punkts. either take your seats or leave the Kolēģi, vai nu sēdieties savās vietās, vai dodieties ārā no zāles. Um, the last point. Pēdējais darba kārtības punkts. Komisijas pārstāvju uzstāšanās par ES pamatiesību aģentūras daudzgad nostādnes nostādnēm laikposmam no 2013. līdz 2017. gadam. saskaņā 168. Uh, regulas uh, pantu piecu gadu laikā ir jānosaka aģentūras pamatnostādnes. Pašreizējais uh, Pašreizējā schēma beigs darboties 2012. gadā, un mēs gribam izveidot jaunu finanšu schēmu no 2013. līdz 2017. gadā, kā tas ir minēts regulas 168 šķērstvītra 2007. 5. pantā. Tā kā šim dokumentam nav referenta, došu vārdu komisijai, lai tā mūs detalizētāk iepazīstinātu ar šo priekšlikumu. Protams, ja kādi kolēģi vēlēsies izteikties, viņi to varēs darīt. Un pēc tam varēsim uh, uh, šo jautājumu atkal iekļaut darba kārtībā, kad jau būs nosaukts referents. Došu vārdu komisijas pārstāvjiem, lai iepazīstinātu mūs ar šo priekšlikumu detalizētāk. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Liels paldies, priekšstādātājs kundze. Jūs jau pieminējāt kontekstu. Jūsu rīcībā ir padomis lēmuma priekšlikums, lai izveidotu daudzgadu plānu 2013. līdz 2017. gadam. Jūs minējat, ka regula izveidoja um, aģentūru un šajā regulā arī noteikts, ka ir jābūt uh, tematiskajām nozarēm, kurā šī aģentūra darbojas. Tātad nav runa par daudz gadu programmu. Šī aģentūra neatkarīga, katru gadu tā pati sev neatkarīgi nosaka savu darba jomu. Taču šis, šim darbam jāiekļaujas tematiskajā e, ietvarā, un tas ir tieši šī priekšlikuma mērķis noteikti šādu ietvaru laikam no 2013 līdz 2017 gadam. Tātad noteikti šīs tematiskās jomas, kurās aģentūra darbosies. Pašreizējais daudzgadu nostādnes plāns um, ietvers beidz 2000. 12. gada beigās, un tā tad 2013. gadam, sākot no šī laika, ir jānosaka nākošais daudz gadu nostādnes laika posms. Tātad, eh, kā tiek noteiktas šīs nostādnes, šīs tēmas, pie kurām aģentūra strādā, ir vairāk elementi. E, tie arī noteikti šo aģentūru izveidojušajā regulā. E, Pirmais elements ir tāds, ka aģentūrai jādarbojas ES kompetenču joma. Un tematiskajām jomām, protams, ir jābūt pakļautām Eiropas saimnības kompetencijām. Šai aģentūrai ir jānosaka prioritātes, kuras savukārt uh, ir norādītas no Eiropas saimnības puses. Vēl viens svarīgs elements ir tāds, ka tematiskajām jomām ir jātiek noteiktā, ņemot vērā pieejamos finanšu resursus. Šis elements ir svarīgs, jo, kā jūs zināt, pat labāk saskaramies ar taupības pasākumiem ekonomikas jomā un, protams, Tas nozīmē, ka šīs tematiskās jomas ir jānosaka, ņemot vērā to, ka aģentūra nevarēs darboties visās jomās. Tātad aģentūrai ir jāpievērš uzmanība būtiskiem jautājumiem, kas tiešām ir svarīgi, lai īstenot Eiropas Savienības politiku. Ņemot vērā finanšu resursus šajā taupības uh, klimatā, arī uh, ir svarīgs aspekts. Vēl viena pievienotā vērtība ir tāda, ka Aģentūra nedrīkst darboties tajās jomās, kurās darbojas jau citas aģentūras vai citas organizācijas. Jūs zināt, ka pamatiesība aģentūras uzdevums ir ievākt uzticamus datus, un ir arī citas aģentūras, kas darbojas pie citām darbos pie citiem jautājumiem. Tātad tematiskajām jomām jāņem vērā šis nedublēšanās mērķis, nepārklāšanās mērķis. Tad kādas ir mūsu tematiskās jomas? Jūs tās redzat priekšlikumā, es tagad eh, tās katrā ciši nenolasīšu, taču jāzina, ka šīs tematiskās jomas attiec uz tiesiskumu, uz eh, noziegumu eh, upuru situāciju, privātumu ievērošanu. Uh, Eh, personisku daba, dabas datu aizsardzību, mm, Romu situāciju, sadarbību policijas spēku jomā, tiesisko sadarbību, bērnu tiesības, diskrimināciju, imigrāciju, integrāciju, imigrantu imigrāciju, rasismu, ksenofobiju. Šos, šīs prasības izvirza arī regula. Uh, Tur ir minēts, ka daudz gadu nostādnēm vienmēr ir jāstrādā pie rasismu un ksenofobijas izkaušanas jautājumiem. Šīs jomas tiek noteiktas pēc apspriedēm ar iesaistītiem pusēm, te ir runa par pilsētisko sabiedrību, un mēs mēģinājām panākt līdzsvars starp to mērķi, lai aģentūra vairs strādāt pie reālēm prioritātēm, tai pašā laikā nesašķeļot, nesadalot aģentūras rīcības plānus. Un, protams, ka tagad aģentūra taupības pasākumu kontekstā nevar darboties visās jomās. Te ir jāievāc dati par vairākām tēmām, visu to zinām, dažus uh, rezultātus, kas izriet no aģentūras darbiem IUMEDIS, bija runa par uh, diskrimināciju, arī bija vairāk ziņām par uh, ksenofobiju. Jāturpina darbs pie šiem tematiem, tie ir Eiropas Savienības prioritārie temati. Un nav pamatots uzturēt lielu daudzumu tēmatu, kas tika noteikti iepriekšējā ietvarā. Un vēl jāņem vērā, ka ir stājusies, stājies spēkā Lisabons līgums un līdz ar to aģentūra atbildīga par bijušo trešo pīlāru, tātad sadarbība krimināllietās un sadarbība policijas spēku starpā šī joma agrāk netika eh, iekļauta pamatīsība aģentūras kompetencē, jo trešais pīlārs nebija daļa no kopienas tiesību aktiem. Tagad, kad eh, kopienas tiesības ir uh, Eiropas Savienības kompetencē, un trešais pīlārs vairs nepastāv, tad tagad aģentūra var pie tā strādāt Un skaidrs, ka šai jomai tagad ir jābūt minētai un paredzētai daudz gadu mm, nostādnēs. Un tā tad šeit ir jāiekļauj šī tematiskā joma sadarbība tieslietās un sadarbība policijas spēku starpā. Un tālāk runājot par juridisko bāzi. Daudz gadu Uh, plāns balstās 352. pantu. To pamato tas, ka pretstatā juridiskajai bāzē pirmajam ietvaram saistībā ar uh, aģentūras izveidi pad, um, tiesa ir pēc tam paziņojis, ka nevar izmantot atvasināto juridisko pamatu, un tāpēc jāizmanto juridiskais pamats, kas tika iz, pamat, tātad šis 352. pants, un tagad tāda ir numerācija šim pātam. Tātad šis pants vairs nav izmantojams, un tagad ir jāpieprasa parlamenta piekrišana. Pirmo reizi pirmajam ietvaram šādu piekrišanu nebija nepieciešama, tagad tas ir pie, nepieciešams. Pirmo reizi Mēs varam nākt klājā ar šo priekšlikumu, kā jūs zināt, pamatiesību aģentūra Eiropas Savienībai ir būtisks instruments, tas nodrošina uzticamus, salīdzinošus datus, salīdzināmus datus attiecībā uz pamatiesību situāciju. Reāli uz vietas šis ir instruments, kam ir nozīme, lai noteiktu uh, aktivitātes jomas nav tuvākajos gados pamatīsība aģentūrai. Un komisija tiešām vēlas sadarboties ar jums, vadot um, sarunas par šo priekšlikumu. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you. Uh, paldies. Mums divi kolēģi ir izteikuši vēlēšanos uzstāties. Vispirms vārds Mišel kungam. Lors de uh, la proposition de modification du... Kad tika iesniegts priekšlikums par 2007.-2012. gada programmas grozījumiem, parlamenta juridiskais dienests norādīja par uh, šīs aģentūras pilnvaru paplašināšanu iekļaujot tieslietu un iekšlietu jomu, ka uh, ir uh, nepieciešams grozīt regulu par aģentūras izveidi, un es baidos, ka mēs atkal katru reizi, kad vēlēsimies grozīt jauno daudzgadu programmu, saskarsimies ar šo pašu problēmu. Bet es gribēju pievērsties vēl svarīgākam jautājumam, kas ir saistīts ar ne, neīstajām debatēm, ko vadīja mūsu uh, priekšsēdētāji par to, ka aģentūra nevar izteikties par situāciju dalību valstīs, bet tikai par situāciju Eiropas Savienībā kopumā. Un tas man liekas pilnīgi kaut kas neiedomājams, ka pie aģentūras nevar vērsties uh, runājot par situāciju Ungārijā. Jautājums, vai paredzēts grozīt regulu par aģentūras izveidi, lai šī aģentūra būtu tiešām neatkarīga un autonoma, un lai tai būtu plašs darbības lauks un plašas pilnvaras Eiropas Savienībā, lai tā varētu vērsties arī pret līguma 7. pānta pārkāpumiem. Manuprāt, šāds grozījums ir absolūti nepieciešams, jo ja šī aģentūra nevar nodarboties ar situāciju kādā dalību valstī, tad būtībā tā ir pilnīgi lieka. Uh, protams, ir svarīgi, lai mums būtu statistikas dati un uh, kopskats par situāciju Eiropas Savienībā, bet vēl svarīgāk būtu nodarboties ar konkrētiem jautājumiem, veikt konkrētu izmeklēšanu un tā skaitā par situāciju dalību valstīs. Thank you, Mr. Mišel. Paldies, Mišel kungs. Uh, Intvelds kundzei vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tiešām tiešām uh, satriecoši, ka puse no klātesošajiem četriem deputātiem piedalās debatēs. Tiešām ļoti žēl, ka ir tik maz kolēģu zālē, uh, ņemot vērā šīs pēcpusdienas debates es gribu teikt, ka es tomēr augsti vērtēju to stilu, kā jūs vadījāt uh, debates. Es nepiekritīšu kolēģim Mičelkungam. Um, jā, mums ir bijušas daudzas debates par attieksmi pret romiem, pret uh, uh geju diskrimināciju. Es domāju, ka aģentūrai uh, būtu jābūt šo. Uh, debašu centrā, un es domāju, ka šādās debatēs būtu nepieciešama aktīvāka deputātu līdzdalība. Būtu jārunā ne tikai par ietvaru, par pilnvarām, bet eh, vēl par citiem jautājumiem. O, kad mēs oficiāli Eiropas parlamentu vārdā uh, lūdzām uh, aģentūru sagatavot uh, ziņojumu par uh, plašsaziņas līdzekļu darbības brīvību visās dalībvalstīs, jā, ģenduri vienkārši atteicās to darīt. Tas nozīmē, ka trūkst gan pilnvaru, gan līdzekļu kaut ko ietekmēt, un šāds uh, rupšs atteikums mani tiešām satrauca. Es vienmēr, tāpat kā Mišēla kungs, esmu vēlējusies, lai šī pamattiesība aģentūra tiešām uh, rūpētos par pamattiesību uh, ievērošanu visā Eiropas Savienībā. Un cerams, ka tā tāda arī reiz kļūs. Priekšsēdētāji, paldies, Sofija, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Jā, došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētājs kundze, vēlējos tikai uh, sniegt precizējumu par to, kas tika teikts, un tas ir tiešām ļoti būtisks jautājums. Manuprāt, ir jānošķir debates par šo priekšlikumu, kas ir pamats, kas nosaka tematiskos laukus, un otru jautājumu, tas proti redzējumu, kāds mums ir skatījums par aģentūras uzdevumiem un pilnvarām. Šī priekšlikuma uzdevums nav noteikt aģentūras pilnvaras, ne kompetenci. Eh, tas ir eh, atrunāts citos tiesību aktos runājot par aģentūras darbības izvērtējumu, gribu teikt, ka tāds tiks uzsākts šogad. Uh, tiks veikts pētījums, ko veiks neatkarīga organizācija saskaņā ar noteiktām procedūrām un tiks izvērtēta aģentūras darbība. Pētījuma rezultātus izvērtēs uh, aģentūras valde, kas ir neatkarīga un nepārstāv dalību valstis. Tad tiks sagatavoti ieteikumi, un tie droši vien tiks sagatavoti līdz 2013. gada sākumam, kas tiks nosūtīti komisijai, padomēji un parlamentām par to, kā uzlabot aģentūras darbu, ko vajadzētu mainīt tās darbā. Un pēc tam, protams, notiks debates par pilnvarām vai uh, būtu nepieciešams kaut ko grozīt attiecībā uz pilnvarām un pienākumiem. Šobrīd mēs nerunājam par to. Š šodienas debašu mērķis ir noteikt aptvērumu pamatu līdz 2013. gadam, nosakot tematiskās jomas aģentūras darbām. Un tas ir arī noteikts regulā ka ir jādefinē tikai tematiskās jomas, bet nav šajā sakarā jāgroza aģentūras iekšējā sistēma. Protams, ir nepieciešamas debates par aģentūras vīziju, redzējumu. Šāds debats jau ir notikušas plašā apjomā, kad mēs apspriedām regulu par aģentūras izveidi Šajā regulā ir arī noteikta izvērtēšanas sistēma. Un pirmais šāds izvērtējuma ziņojums būs pieejams 2013. gada sākumā, un tad būs iespējams arī sarīkot plašas debates par aģentūras darbību, par to, ko darīt, lai uzlabotu aģentūras darbu. Bet gribēju uzsvērt vēlreiz, ka šīs dienas apspriežamais priešlikums skar citu jomu. Paldies! Esmu pārliecināta, saka priekšsēdētāji, ka mēs kopā ar, eh, mums būs zinām gan referenti, gan ēnu referenti, un mums būs aktīvāks debats par šo jautājumu. Līdz ar to esam izskatījuši mūsu darba kārtības visus punktus. Es tikai gribu paziņot, ka nākošā mūsu komitejas sanāksme notiks 20. 3. janvārī tā būs konstitutīvā sanāksme no 17. 15 līdz 17.45 un parastās mūsu komitejas sēde nākošā notiks 25. un 26. janvārī. Paldies par uzmanību un tiekamies nākošreiz.